Bonjour à toutes euh, et à tous. Labdien visiem! Pirms sākam sēdi, mums ir paredzēti četri balsojumi, tiem nevajadzētu radīt īpašus sarežģījumus, bet es gribētu lūgt visus pārliecināties, vai jums ir līdzi balsošanas kartītes. Ja jums nav balsošanas kartītes, tad lūdziet, lai kāds aiziet tai pakaļ un jums to atnes, mums ir jābūt ļoti disciplinētiem mūsu komitejā. Līdz ar to varam sākt darbu. Jūs esat saņēmuši darba kārtības projektu. Ja nav nekādu iebildumu vai grozījumu, tad uzskatīsim to par pieņemtu tādā veidā, kā tas ir ierosināts. Tā kā man ir tas gods aizstāt Malkolmu. Grosman kungs, nē, jūs nevēlaties neko teikt. Eh, priekšsēdētāja paziņojumi. Es informēju jūs, ka mūsu sēde tiek pārraidīta internetā un sveicu visus mūsu uh, skatītājus internetā. Un tāpat mūsu komitejas uh, biļetens ir publicēts uh, internetā. Tāpat iespējams pieteikties arī IMCO komitejas draugu tīklam, lai saņemtu informāciju pa e-pastu. Šo brīdi mums ir arī Uh, jā, ir uh, šajos um, uh, ir arī punkti par kolektīvām prasībām un par maksājumu kavējumu direktīvām. Vai ir kādas tehniskas problēmas, jautā priekšsēdētāja? Un mēneša aktualitāte paskaidro, kā Eiropas uzņēmumu tīkls darbojas un kā tas palīdz pilnībā izmantot uh, vienotā tirgus uh, priekšrocības. Tādi bija priekšsēdētāji paziņojumi. Tagad protokola apstiprināšana. Un tagad pārējām pie mūsu svarīgākiem jautājumiem. Bandērs ziņojums vispirms par tekstilu materiālu nosaukumiem un ar tiem saistīt to tekstilu izstrādājumu marķēšanu. Dodu vispirms vārdu referentam un pēc tam uzstāsies arī ēnu referenti. Paldies, priekšsēdētāji. Me, uh... Vispirms gribu pateikties ēnu referentiem par to, kā notiek mūsu sadarbība pašlaik, jo pirmajā lasīsim, lasījumā 18. maijā mēs, mums bija lielais vairākums. Uh, Mēs eh, atbalstījām, visas politiskās grupas atbalstīja daudzus grozījumus, daudzi tehniski grozījumi bija iesniegti, taču arī daži pēc būtības, ja politiski grozījumi bija paredzēti, pieņemsim, izcelsmes eh, marķējums, eh, sim, simbolu izmantošana uz etiķetēm un tā tālāk. Pašlaik padome Ungārijas eh, vadībā eh, eh, ir pieķērusies atkal šīm jautājumam, un mums ir lielāks atbalsts mūsu grozījumiem. Piemēram, mēs saņēmām atbalsta vēstuli no asociācijas par to, ka viņi atbalsta to, ka tiek pieminēti materiāli, kas iegūt no dzīvniekiem. Uh, Šodien mēs saņēmām no Nīderlandes parlamenta vēstuli, ka viņi atbalsta šo ideju, un mēs redzam, ka pamazām mēs virzāmies uz priekšu. Mēs pieņēmām daudzus tehniskos grozījumus no padomes, un mēs tos pieņēmām jau pirmajā lasīmā, un tomēr ir vēl dažas lietas, kuras ir jāapspriež, un kas es esmu no jauna ievietojis dažus vienkāršojumus, jeb precizējumus par jau pieņemtajiem grozījumiem pēc pirmā lasījuma. Piemēram, mēs atkal ievietojam ideju par to, ka jānorāda izcelsmes valsts tekstilu produktam, ja tas nāk no trešās valsts. Vēl komisijas 2005. gada priekšlikumus mēs izmantojām, bet eh, padomē pašlaik nekāds progress nenotiek. Es tikai gribu pasvītrot, ka tā, ka tagad nav nekāda harmonizēta noteikuma par izcelsmes marķējumu Eiropas Savienībā un uzņēmumos šī te uh, E, mums ir lielas, e, lielas problēmas, ja e, mēs atpaliekam no citiem konkurentiem trešajās valstīs, jo viņi pieprasa šo izcelsmes marķējumu importētajām precēm. Mēs ar lielajiem zīmoliem, piemēram, Nike, Puma, mēs esam runājuši ar viņiem tādiem globāliem partneriem, un viņi jau izmanto šos te izcelsmes marķējumus, jo uh, E, viņiem to prasa, ja viņi eksportē savas preces uz ASV un tā tālāk. Es domāju, ka šis darbs turpinās arī, un varbūt padomē, iespējams, ka mēs atradīsim kādu risinājumu. Es domāju, ka arī patērētājiem būtu labi zināt, no kurienes nāk produkts, kur tas ir ražots, uh, vai tas ir ražots Eiropas Savienībā, vismaz patērētāji tad zinātu, ka ražotāji ievēro Eiropas likumdošanu, un ja visa pasaule pieprasa šo te norī, norādi par izcelsmi, tad mums ir jādara tieši tāpat, lai mūsu ražotājiem būtu tādas pašas iespējas, um, vienlīdzīgas iespējas ar citiem, ja viņi vēlas piedalīties globājā, globālajā tirgo. Šis te marķējums var uh, palīdzēt arī samazināt uh, viltotās uh, preces. Un Vēl arī šī te brīvprātīgā e, marķēšanas schēma, ja mēs to piemērojam e, Eiropas Savienībā, e, pašlaik ļoti daudzi patērētāji redz, ka preces nāk no Vietnams vai Pakistānas, bet beidzamā apstrādes fāze bijusi Eiro, Eiropā, un tāpēc tiek uzlikts marķējums, ka ir ražots Eiropā, un tātad šīs te marķējums ir maldinošs. Es domāju, ka mums ar ēnu referentiem vēl jāpadomā, kā mēs varētu precizēt likumdošanu, bet mēs piedāvājam brīvprātīgu sistēmu, kuru var izmantot, un tad ir jāievēro šī likumdošana, un ja tam nepievienojas brīvprātīgi, tad nav jāpiemina izcelsme. Tālāk par materiāliem, kas nāk no dzīvnieku izcelsmes materiālu Mēs gribam ieviest prasību, lai tiktu pieminēti šādi materiāli, ja tie tiek izmantoti modas industrijā, piemēram, ir daudzi materiāli, teiksim, kažokādas un citi produkti, kurus, piemēram, ir patērētāji, kuri nevēlas pirkt, ja tur ir izmantot dzīvnieku ādas. Tad es domāju, ka ir noteikti jānorāda uz marķējumu, ka šāds materiāls ir izmantots, jo ir ļoti grūti eh, atdalīt E, jeb atšķirt īstu vai mākslīgu kažokādu. Un patērētājiem ir grūti orientēties šajos izstrādājumos. Arī ādai ēs likumdošanā e, ir nosaku, nu, kaut kas noteikts, bet ja mēs tur izmantots vēl kaut kas, tad nav noteikumu tad es domāju, ka mēs varētu uzlabot likumdošanu šajo, šajā jautājumā. Pašlaik esošie brīvprātīgie noteikumi par marķēšanu ir e, pierādījuši to, ka viņi ir nepietiekoši. Domāju, ka, piemēram, ir daudz patērētāju, kuri cieš no kādām alerģijām, atkarībā no tā, vai viņi izmanto kaut kāds mākslīgs vai dzīvnieku izcelsmes eh, produktus, un tāpēc es domāju, to ir svarīgi norādīt uz marķējumu. Eh, pie šī jautājuma mēs strādājam ar Ungārijas prezidentūru kopā, un es ceru, ka mēs eh, radīsim risinājumu. Un tālāk par pārskatīšanas klauzulu. Daudzas lietas mūsu komiteja parlamentā pieņēma to, ka mēs gribam ieviest pēc uh, ietekmes novērtējuma, jeb komisijas veiktā, mm, veiktās um, izpētes. Vēl, protams, jārunā, vai viņi uzsāks, vai komisija vispār uzsāks tādu pētījumu, un es uh, gribētu zināt, vai viņi ir sākuši so pēt, šo pētījumu. Es neko neesmu par to dzirdējis, un konsultācijas par šo mm, tēmu nenotiek. Tad varbūt kāds no komisijas var kaut ko atbildēt. Šajā pētījumā mēs e, redzam, ka notiek pārdošana internetā, un tad e, patērētājiem jāzina izmēri, un tad vajadzētu varbūt ieviest Eiropas izmērus e, tekstilu izstrādājumiem. Uh, vai tas būtu prātīgi darīts vai nē, vai tas ir rentabli. Varbūt jāizmanto citus marķēšanas paņēmienus, eh, ne tikai šīs te birkas, pie, kas tiek pievienotas eh, tekstilu pro, produktam, bet varbūt arī var izmantot citas eh, tehnikas. Bet mums ir jāredz, vai tas ir dārgi, vai tas ir lēti un cik tas ir viegli vai grūti. Mēs gribam uzsākt izmantot jaunas tehnikas, jeb labākās tehnikas, lai sniegtu informāciju patērētājiem. Un varbūt pat jāstrādā pie šī jautājuma Eiropas līmenī. Ar padomu mums sanāca nesaprašanās, jo mēs norādījām materiālus, tehniskos, tehniskās šķiedras, uh, nevis ar valodu, bet ar kādiem kodiem. Teiksim, apvienots Eiropas nosaukums, kaut kāds burts, piemēram, bet es runāju, eh, bet es sapratu, ka mēs nevaram izmantot 23 valodas, eh, tas nebūtu tas vieglākais veids. Tātad mums vajadzētu teikt 101 nosaukumu piedāvāt, vai arī varbūt izdomāt kodu, bet e, tirgus dalībnieki paši to var izlemt. Bet šis pētījums mums ir nepieciešams, tāpat kā konsultācija. Ja mm, tirgi, eh, jāskatās, vai tirgi grib to atbalstīt, vai tas nav pārāk dārgi. Šo te pārskatīšanas klauzulu mēs gribam pēc 18 mēnešiem izbeigt, jo e, tad parlaments varētu pievienot kaut ko šai regulai. Ja mēs pievienosimies šiem te pētījumu e, argumentiem, un tad mēs gribam pēc 18 mēnešiem pārskatīšanu, lai, lai šī mandāta laikā mēs varētu vēl papildināt uh, regulu ar kādiem uzlabojumiem. Tāpēc mēs arī to lūdzam. Un tad es te skatos, es ļoti daudz ko jau pastāstīju. Vēl mēs uzlabojām tekstu pašnodarbinātiem drēbniekiem. Es negribu pārāk izplūst par šo, bet mēs runājam par lieliem uzņēmumiem, ka, kur jūs varat veikt pasūtījumus jums varētu būt kaut kādas īpašas prasības, un tas nav pašnodarbināts drebnieks, bet, bet mēs domājam par tieši pašnodarbinātiem eh, šuvējiem. Tālāk par testēšanu laboratorijās, par tekstu šķiedrām. Uh, Mēs gribam, lai notiktu uh, savstarpēji atzīšana, tātad, ja vienā Eiropas laboratorijā uh, materiāls tiek aps, uh, apstiprināts, tad tas darbojas visā tirgu. Mēs esam izņēmuši laukā rotaļlietas. Rotaļlietu tātad vairs nav, jo mums jau ir direktīva par rotaļlietām, bet par filcu cepurēm un filcu izstrādamiem gan mums ir noteikumi. Un Es ceru saņemt atbildi no komisijas par um, šo te konsultācijām, uh, un es domāju, ka varbūt vēl pēc kolēģi izteikumiem es varēšu kaut ko papildināt. Paldies! Merci, Paldies Mandersa kungām par viņa precīzajiem un detalizētiem argumentiem. Uh, diemžēl, ka mums, uh, mums nav daudz laika bet uh, zālē atrodas gan komisijas, gan padomas pārstāvi, kuri diskusijas beigās atbildēs uz jūsu jautājumiem. Tagad došu vārtu ēnu referentiem. Sartori kundze aizstāja uh, komie kundzi, kura nav klāt, un pēc tam uh, š, uh, pēc tam uh, citānu referenti. Svensens kundze nav, diemžēl, ieradusies, vai kāds viņu aizstāvēs, un Alvinī kungs arī nav šeit. Tagad vārds ar Torī kundzei. <clears throat> Paldies priekšsēdētāji, kolēģi. Es eh, runāju kolēģis Lāras Komī vārdā, kur eh, šorīt, šodien nevarēja ierasties viņa nevar ierasties Briselē līdz šīs dienas vakaram, un tādēļ man jāuzstājas viņas vārdā. 18. martā ir paredzēts balsojums, un tas būs nopietnas politisks uh, solis uh, arī priekš mums. Uh, es domāju, ka lai um, uzlabot šo priekšlikumu, ko iesniegus komisija. Mēs esam iesnieguši svarīgus grozījumus, un tie mums tagad jāaizstāv sarunās ar padomi. Pirmkārt, prasības par uh, uh, izstrādājumu izcelsmes norādījumu. Tas ir jāsaglabā noteikti. Tad uh, ir paredzētas divas marķēšanas sistēmas, obligātā marķēšanas sistēma ražojumiem, kas ir uh, Uh, kur izcelsme ir ārpus Eiropas Savienības, un otra sistēma ir brīvprātīgā, tā ir paredzēta Eiropas Savienības uh, ražojumiem. Galvenais mērķis ir palielināt patērētāju aizsardzību, uzlabot patērētāju aizsardzību. Viņiem ir jābūt informētiem par ražojumu izcelsmi un arī par uh, cenām, ja mēs runājam par uh, trešajām valstīm. Eiropas Savienībā nav nekādu standārtu attiecībā uz izcelsmes norādēm, pat ja piecas dalību valstis atbalstīja uh, va, brīvprātīgu sistēmu. Tās bija Itālija, Francija, Portugāle, Lietuva un Rumānija ir ļoti svarīgi atcerēties, ka mūsu priekšlikumu 2005. gadā padome nobloķēja uz sešiem gadiem. Un tagad, pateicoties koplēmumu procedūrai, šie priekšlikumi atkal ir aktuāli. Tāpat eh, jānorāda, ka parlaments, eh, kurš eh, plaši pārstāv Eiropas Savienības pilsoņus, uh, Mm, uzsver vairākus svarīgus punktus, kas būtu jāņem vērā. Ir tāpat jāizvērtē pretrunu cēloņi, un mums ir jānodrošina gan patērētāji, gan uzņēmumu interešu aizsardzību. Tādēļ mums ir jāiestājas par prasībām norādīt ražojumu izcelsmi. Runājot par citiem priekšlikumiem, šeit ir zināmas domstarpības, eh, nav domstarpība attiecībā eh, ar eh, referenti. Kristīna Celtā. Ganske fornuftige anbefalinger til. Yes, priekšsēdētāja kunga arī patrē, pašlaik teksts, mums būtu jābūt vienotai pozīcijai, lai mums būtu ministru padomē uh, kopēja pozīcija. Es domāju, ka padomē ir ar mums svarīgākajās pozīcijās viensprāts un mums būtu jākoncentrēs uz to, veiksim, un ja arī uh, būs šis pētījums, kur veiks komisija ar norādēm, uh, kā virzīties tālāk, tad mēs varēsim domāt par jaunām iespējām tekstilu rūpniecībai. Un kopumā es atbalstu Mandarkunga priekšlikumu, un mums būtu jārūpes par to, lai mēs uh, tiešām uh, Merci pour la clarté, la sob... Paldies par uh, lakoniskumu. Un tagad vārds uh, Rīlas kundzei. Uh, es būšu pavisam īsa. Uh, Manders kungam es vēlu veiksmi sarunās un uh, man būs interesanti, kā, kāds būs rezultāts. Paldies! Vēl lakoniskāk un vēl skaidrāk mēs tagad ietaupām laiku. Uh, Tagad došu C un R vārdā Makārkins kundzei vārds. Man ir tikai diži, daži komentāri. Man ļoti daudz patika, daudz aspektu šajā te otrajā lasījumā, un es piek, novērtēju to darbu, ko referenti ir paveikuši, un šī, mēs tātad gribējām mainīt, ja vienkāršot uh, režīmu uh, tirgu. Protams, mums vēl ir bāžas par uh, izcelsmes norādēm, e, ka tās tiktu padarītas obligātas. Un tad e, mēs liekam uzsvaru uz brīvprātīgo sistēmu. Un mēs negribam likt e, simbolus, kas ir balstīti uz kādu valodu, jo patērētājus tas tikai vēl vairāk apmulsinātu. Tad komisijai varbūt jāuz, jāuzsāk šis te ietekmes novērtējums. Bet uh, Mm, mēs uzskatām, ka vēl jāveic papildus pētījumi, e, jo īpaši par alergēniem bīstamām vielām. E, patērētājs katrā gadījumā tas ļoti uztrauc, un tāpēc attiecībās kažok, kažokādām, piemēram, jo īpaši jāpievērš uzmanība, un es novēlu visu to labāko šajā darbā. Paldies! La parole est à Eva Britt Swenson. Vārds Evai Britai Svensonai. Stort tack, jag ska fatta mig väldigt kort. Jag... Paldies, es īsi izteikšos, es piekrītu tiem, kas teica, uzteica šo tekstu. Mēs atbalstām vairumu no priekšlikumiem. Tā tad man faktiski arī vairs nav ko teikt. Paldies! D'autres veut prendre la parole avant que je donne. Ah. Vai kāds vēl vēlas uzstāties? Peres skundze. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Sirsnīgi pateicos tiešām ļoti svarīga informācija patērētājam. Eh, jā, patērētājs lasa etiķeti un eh, redz, ko viņš patērēs, kādu produktu viņš patērēs, eh, tad viņš arī redz lielumu. Un man pietrūks šajā šo lielumu harmonizācija. Un es domāju, ka tas ir svarīgi tāpat kā kurpēm, tā arī apģērbiem. Uh, par izmēriem un nevajadzētu radīt vēl lielāku sajukumu. Paldies! Izcils komentārs, un tagad es domāju, vajadzētu dot vārdu Eiropas komisijai Luisam Filipam Širāvam, un pēc tam Kat Katalīnā Jakabai no padomas. Lūdzu, vispirms vārds komisijai. Luis Filipa Šurāls. Paldies! Kā jau esam norādījuši iepriekšējās šīs komitejas sanāksmēs, Eiropas komisija atbalsta parlamentā iesniegtos grozījumus, it īpaši attiecībā uz izcelsmes valsts norādi un dzīvnieku izcelsmes materiālu norādēm. Mēs vēlētos uh, norādīt, ka abos uh, šajos grozījumos un arī citos mums ir uh, jāstrādā pie uh, grozījumu redakcijas un formulējuma. Uh, bet no tehniskā viedokļa e, šeit būtu nepieciešami nelieli grozījumi. Mums e, jo projām ir lielas grūtības ar e, šo simbolu ieviešanu. Es domāju, ka šis priekšlikums būtu vēl papildus jā, jāizvērtē pirms tas tiek iekļauts regulā jautājums par laboratoriju savstarpēju atzīšanu šajā eh, priekšlikumā nav nepieciešams. Mēs gribētu arī paredzēt šo re revīzijas klauzulu īsākam termiņam un atbilstoši arī organizēt darbu. Šobrīd ir iesniegts jauns 12. grozījums ar formulēm, kas bija citā regulā. Mēs uzskatām, ka, ka šāds formulējums nav nepieciešams, jo tur ir teikts, ka šiem ražojumiem ir jāatbilst likuma prasībām. Tas jau ir noteikts eh, regulās par uh, normu transponēšanu nacionālajā likumdošanā, un tagad tas vairs nav aktuāli. Mēs šobrīd sākam strādāt pie izvērtējumiem attiecībā uz citiem tekstilu izstrādājumu marķēšanas veidiem. Un pat ja šeit ir uh, atsauces uz šiem jautājumiem uh, regulā, mēs šos pasākums jau sākam šobrīd īstenot. Un mēs centīsimies to pabeigt, šos pasākums pēc iespējas uh, īsā laikā. Es nezinu, vai te ir runa par 18, 16 vai 20 mēnešiem, bet mēs centīsimies darbu pātrināt un ceram, ka uh, tuvāko divu gadu laikā mēs spēsim jūs uh, informēt par uh, zinātniskā un tehniskā izvērtējuma rezultātiem un arī citas ieinteresētās puses informēt par šo pētījumu rezultātiem. Un vēl viens jautājums par alerģēniem, kas ir saistīts ar šķiedru izmantošanu. Uh, mēs arī uh, šajā izvērtējumā iekļaut šo jautājumu nevis uh, regulā paša, jo no tehniskā viedokļa tas nav īpaši skaidrs attiecībā uz alerģiju pret šķiedrām, jo parasti alerģija izraisa ķīmiskas vielas. Un ja mēs noteiksim, prasības attiecībā uz alerģijām pret šķiedrām, tad mēs izvirzīsim neizpildāmas prasības, un tādēļ mēs nevēlētos iekļaut šādu normu pašā regulas tekstā. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Ungārijas prezidentūras pārstāvei. Jakobs kundzei, es atvainojos, jā, varbūt nepareiz izrunāju jūsu vārdu.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 darbs mūsu darba grupā. Pirmā sanāksme notika 25. februārī un runājot par izcelsmes norādēm, man jūs jāinformē, ka dažām dalībvalstīm ir ļoti nopietni iebildumi pret šādām prasībām. Runājot par citiem grozījumiem, šķiet, ka šeit nostāja ir elastīgāka. Ungārijas prezidentūra darīs visu iespējamo, lai panāktu kompromisu starp uh, institūcijām un lai šo regulas uh, projektu varētu apstiprināt jau Ungārijas prezidentūras laikā. Nākošā mūsu grupas sanāksme notiks nākošu piekdienu. Tas arī viss. Paldies! Tagad došu pavisam īsi atkal iespēju uzstāties referentam Manders kungam un pēc tam paziņošu jums par mūsu turpmāko darba grafiku. Lūdzu, vārds jums. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Un tā kā mēs cieši sadarbojamies ar ēnu referentiem, tad mēs esam jau vienojušies. Divi komentāri par to, ko teica šeit Mm, tie, kas runāja par eh, šiem te simboliem. Eh, liekas dīvaini, ka tekstilu produktiem mēs nevaram izmantot tādu sistēmu, jo pārtikai mēs izmantojam e tāds un e tāds, un, nu, un patērētāji it kā saprot, kas tas tāds ir, bet uh, tekstilu produ uh, produktos laikam patērētājs kļūst naivs vai kā. Uh, par alergēniem. Uh, kā komisijas pārstāvis teica, nav iespējams izpētīt uh, alergēnus, uh, izpētīt rezultātus vai veikt šādus pētījumus. Mani vēl ir jāpārbauda, varbūt, ka tas jau ir iespējams, un tad par to vēl mēs varam runāt, bet par to mēs runāsim vēlāk. Grūzījuma iesniegšanas uh, termiņš ir 2. marts, tas ir pavisam drīz. Un 21. martā mēs skatīsim šos te grozījumus un maijā plenērā arī balsosim. Bet pirms tam mēs ar padomu ceram atrisināt daudz problēmas un vēl dažas nelielās problēmas ar komisiju. Paldies! Merci, Manders. Paldies, Mār Manders kungs par to, ka arī ietaupījāt laiku paziņojot par grozījumu iesniegšanas termiņu. Es to atkārtošu, tas ir 2. marts pusdienlaiks. Uh, koordinātoru sanāksme notiks 22. Uh, martā par uh, pilnvarām sarunām ar padomi, un pēc tam sarunas notiks starp mārtu un māju ar padomi, un, ja būs nepieciešams, notiks arī trialogs, bet balstošana notiks 5. maijā. Tagad pārējām pie trim ziņojumiem par vienoto tirgu. Mēs tos izskatīsim secīgi Šie trīs ziņojumi ir cieši saistīti, un mēs sāksim ar ziņojumu par pārvaldību un partnerību vienotajā tirgu un vārds Kalnietes kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Vispirms es gribu pateikties visiem ēnu referentiem, kuri ir strādājuši patiešām kā komanda. Uh, Vēl pateicos maniem kolēģiem referentiem no biznesa jomas un no pilsoniskās jomas. Mēs sākoordinējām mūsu uh, ziņojums uh, savā starpā visi kopā attiecībā uz pārvaldību un partnerību ir 134 uh, grozījumi, kas ir iesniegti, un trīs referenti mēs kopā apspriedām šos grozījumus un uh, nolēmām, ka dažus var samainīt kas ir, dažus e, ir iesniegti vienam ziņojumam, bet pēc būtības viņi atbilst citiem e, ziņojumiem. Vēl mēs esam pagājuši e, uz priekšu, panākot kompromisa grozījums šajā sadarbībā ar referentiem. Kompromisi pašlaik tiek apskatīti Es atvainojos Kalnietes kundze. Lūdzu, es lūdzu tos cilvēkus, kas iziet no zāles, darīt to klusu, jo uh, troksnis ļoti traucē referentei. Paldies, priekšsēdētājs kundze saka uh, Kalnietes kundze. Kompromisa grozījumi, kurus mēs pašlaik izskatām, uh, tie skar šādus jautājumus - politiskā vadība vienotā tirgus fórums un lielākās raizes dialogu konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību labāks regulējums, eh, ir gudrāks regulējums, iekšējais tirgus informācijas sistēmas, vienas informācijas punkts pakalpojumu direktīvā, eh, progre, eh, problēmu risinājumi, rīki, regulu izmantošana direktīvu vietā, uh, korelāciju eh, tabulas labākai pa, eh, transpoz, transponēšanai. Ceram, ka nākamā nedēļa Strasbūrā mēs varēsim pabeigt jau darbu pie kompromisa grozījumiem, un eh, šis te ziņojums, cerams, būs gatavs. Paldies! Tagad dodu vārdu ēnu referentiem. Pirms mitro repo. Ma, eh, Kalnietes kundze, mums tiešām ir bijusi ļoti laba sadarbība, un mēs esam panākuši labus rezultātus un ļoti labus kompromisus, bet vēl ir palikuši vairāki jautājumi, kas būtu jāizdiskutē. Mums sociāldemokrātiem eh, prioritāte ir atvērts dialogs ar pilsonisko sabiedrību, un es tiešām ceru, ka mums izdosies panākt vienprātību. Tāpat ir uh, svarīgi uh, saprast, uh, runājot par kolektīvām prasībām. Mums vajadzētu šo jautājumu sīkāk izpētīt un panākt kompromisu. Tālāk par politisko vadību. Tā, protams, ir svarīga Esmu pats arī iesniedzis vairākus grozījumus Lisabonas līguma garā. Eiropas parlamentam un dalību valstu parlamentiem būtu ciešāk jāsadarbojas. Bet no administratīvā viedokļa tas uh, ir uh, varbūt nedaudz sarežģīti, un es uh, apsveicu referenti ar uh, panākto Tagad uh, Alde referents, ēnu referents, diemžēl nav ieradies, vai kāds vēlas uzstāties? Nē, tad es došu vārdu Haidai Rūlei. Uh, paldies, es arī būšu īsa. Tātad mēs uh, divas reizes esam tikušās, tas bija konstruktīvs tikšanās, un es vēlēju Merci. Madame Emma McClarkin. Emma McClarkins kundze. Um, and I can confirm I'm shadowing pretty much. Es varu lielā mērā atbalstīt visu, kas ir daru kārtībā šodien. Ši, eh, kompromiss arī ir ļoti labi, un, tad, un tagad eh, mazliet par politisko vadību mēs atbalstām to, ko ied, ied, ied, piedāvāja S&D. Uh, par to, ka iekļauts sustainable vārds ilgtspējīgs, un varbūt mēs varētu iekļaut manu grozījumu par kompetentām iestādēm, vai viņas var pārlūkot šo pārvaldību. Un, bet es stingri e, atbalstu šo kompromisu par 20 lielākajām rūpēm, par labāku rezolu, e, regulējumu. Es e, to atbalsta, bet es gribētu pieminēt tur padomi. Mm. Tātad es gribu 10b punktā pieminēt padomi. Visi kompromisi ir pieņemami. Es tikai mazliet e, par šo te strīdu risināšanas alternatīvo veidu uzmanos tur. Uh, Eh, iespējams, ka tur vajadzētu balsot atsevišķi par kolektīvo mm, eh, tiesisko palīdzību. Eh, par ADR runājot, pašlaik notiek konsultācijas, un to es tikai paskaidroju. Bet kopumā es esmu apmierināta ar darbu, kuru mēs veicam kopā ar ēnu referentiem. Paldies! Merci. Paldies. Denis De Jonga kungs nav ieradies, vai Trianta Felīdes kungs vēlas teikt kaut ko goe vārdā? Es teikšu varbūt par nākamo ziņojumu, kur es esmu ēnu referents. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētāji, vai kāds vēl vēlas izteikties par šo ziņojumu? Ir trīs ziņojumi par vienotā tirgus aktu. Darba grafiks visiem trim ziņojumiem ir vienāds, un atbildīgā komiteja ir mūsu komiteja, un tādēļ es ierosinu grafiku noteikt tad, kad mēs būsim izdiskutējuši visus trīs ziņojumus, un tad dosim vārdu arī komisijai. Un tāpat arī kom prezidentūtas pārstāvjiem, ja tādi atrodas zālē. Tagad pārējām pie otrā ziņojuma vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem un dodu vārdu Antonio Fernando Correra de Campos. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs esam sasņēmuši 266 grozījumus šiem ziņojumiem, un no tiem 52 attiecas uz prioritāšu sadaļu. Tātad ir ļoti atšķirīgi viedokļi par šīm prioritātēm. Mums ir bijušas vairākas tikšanās ar ēnu referentiem un koordinatoriem, un, un uh, arī bijušas sanāksmes ar citu komiteju referentiem. Līdz ar to mums ir bijusi tiešām uh, plaša sadarbība dažādos līmeņos. 16. februārī notika ēnu referentu sanāksme, un mēs nolēmām censties uh, nonākt pie vienota kompromisa par prioritātēm, lai mums būtu stingra vienota nostāja šajā jautājumā šā ziņojuma ietekme būs atkarīga no tā, vai parlaments spēs uh, vienoties un nebūs sašķelts šajā jautājumā. Kopā tas pats sakāms arī par uh, ziņojumu par Mario Monti ziņojumu. Uh, Eh, šeit jau ir runa par visnovatoriskākiem aspektiem, kā stiprināt vienoto tirgu un rast izēju no krīzes. Līdz ar to mums ir vajadzīga vienota un stingra nostāja, lai mēs varētu palīdzēt komisāram Barņē strādājot pie jaunā vienotā tirgus akta mēs arī vienojāmies par to, ka ir jāizvairās no dublēšanās. Mums ir trīs ziņojumi, un tādēļ mēs nevaram pieļaut to, ka notiek pārklāšanās starp uh, trim ziņojumiem. Es uh, domāju, ka mēs esam vienojušies par to, ka ir jāizvairās no dublēšanās un ka ir jānodala šie temati un atbildība. Uh, Mēs uh, tādēļ arī īstenojam patiesu sadarbību, ir uh, uzsāktas sarunas un ēnu referenti un citi referenti jau ir iepazinušies ar ierosinātajām prioritātēm. Uh, ir septiņas prioritātes. Pirmkārt, kvalifikācijas Eiropas profesionālā pase, otrām kārtām tirgus uzraudzība, treškārt pamata banku pakalpojumi, banku um, izmaksu salīdzināšana sistēmā, nākošais ir um, strādājošo mobilitāte un pensiju pārvietošana dalību valstīs tālāk. Vienotā klauzula nākošais ir viesta abonēšanas maksu atcelšana un septītā ir uh, pamata likumdošana par vispārreiz nozīmes uh, pakalpojumiem. Pagājuša nedēļ daudzi deputāti devās uh, komandējumā uz Ungāriju, un mēs tikāmies ar Ungārijas atbildīgo parlamentu komiteju, un šajās debatēs mēs uh, diskutējām par pirmo un otro prioritāti, par kvalifikāciju starptautējo atzīšanu un profesionālo pasi un par uh, produktu drošību un tirgus uzraudzību. Pirmā un otrā prioritāte ir arī Ungārijas uh, kolēģu prioritātes. Un arī mēs uh, varu piebilst uh, no, no sava viedokļa, uh, ka, ka Ungārija atbalsta šādus um, priekšlikumus. Droši vien rīt mēs izplatīsim dokumentus par ierosinātajiem papildinājumiem un grozījumiem, un šodien varbūt man būs iespēja apspriesties arī ar ēnu referentiem. Mums, protams, nebūs daudz laika, bet es uh, ceru, ka mums izdosies uh, sagatavot uh, priekšlikumu par prioritātēm. Ja jums ir vēl kādi ierosinājumi, tad lūdzu iesniedziet tos pēc iespējas ātrāk. Es vēlētos vēlreiz visiem pateikties par labo sadarbību. Paldies! Antūnā Unenšteins kundze nav varējusi ierasties, vai štā, Švāba kungs vēlas uzstāties viņas vietā. Paldies arī referentam Kampuša kungam. Pagājušajā nedēļā mēs Ungārijā bijām kopā un varējām pārunāt dažus jautājumus. Un es Tūnas kundzes vārdā vēlējos arī sat sacīt, ka no sākuma viņi nebija īpaši uh, apmierināti ar Dekampuša kunga uh, priekšlikumu un bija daudzi citi priekšlikumi. Tomēr es redzu arī šo pozitīvo attīstību, ka ir jau arī kompromiss grozījums, sāraksts attiecībā uz prioritātēm. Tas ir ļoti labi. Un es domāju, ka arī tā, to saredz arī kolēģi Tūna, ka uh, šis ceļš uz kompromisu mums tagad ir norādīts, bet arī uh, par šiem kompromisu grozījumiem no kampuškungs puses ir jāskatās, uh, kas atbilst prioritātēm. Un no tautas pārējiem visas politiskās grupas viedokļu būtu jāskatās arī, kā šī klauzula tieši eh, to mēs vēlējamies pasvītrot, un mums būtu kompromisa priekšlikums, kā um, tiktu izvērtēts arī sociālās sekas, jo sociālā klauzula, kād, kādu uh, vēlējās referents, uh, tas tomēr neatbilst šim mērķim un tā ir arī ļoti sarežģīti realizējama, un to tomēr vajadzētu pātrināt praksē. Ir prioritātes arī attiecībā uz šo ziņojumu, attiecībā par tātad, banku izmaksām, par banku pakalpojumiem, um, par uh, profesionālo pras, pasi, uh, tad arī, protams, par uh, pensijām, lai visiem darba ņēmējiem nesagraujam tomēr šo uh, struktūru, un es domāju, mums vajadzētu tuvoties arī tam, ko pilsoņi no mums sagaida, un es domāju, ka mums būs labs kompromiss, un mēs esam atvērti. Paldies! Merci, monsieur Grossman. Paldies, Grossman kungs. Vielen Dank. Paldies, priekšsēdētāji Es gribētu pasvītrot, eh, kā saruna, kāda mums bija Strak Strasbūrā ar ēnu referentiem, bija ļoti laba. O, un daudzās lietās mēs esam pavirzījušies uz priekšu, un es, protams, eh, būšu īss Pirmie trīs kompromisu grozījumi tur nav problēma, bet problēma rodās tajos jautājumos, jau Švāba kungs teica par sociālo klauzulu. Es zinu, protams, tas ir sociāldemokrāta galvenais jautājums, bet pat cik jau mums ir šis līgums, vai mēs tomēr varbūt skatītos mūsu priekšlikumu, kā mēs domājam ne tikai par apkārtējo mums būtu jāskatās arī šo, šī sociālās jomas eh, sekām sociālajā jomā, un eh, varbūt tas eh, tiktu lietas labā vēl vairāk darīts, ko arī sociāldemokrāti vēlas ja mēs atrunātu to sociālajā klauzulā, bet tāpat ir runa arī par sociālajiem pakalpojumiem. Mēs jau vienmēr secinām, uh, attiecībā uz subsidiaritātes principu, ka ir ļoti dažādas struktūras dalība valstīs, un lai šo mērķu sasniegtu labāk, ka uh, mēs uh, šeit, tātad nacionālajā līmenī, to risinām, un nevis uh, kop Eiropā. Uh, un direktīva Eh, satur tātad šos eh, minimālos standartus, bet attiecībā uz fleksibilitāti un uh, ir dažādas nacionālās uh, darba tiesības sistēmas, un es domāju, ka uzdevums būtu arī uh, šo uh, tarifu līgumu jautājums. Mums, uh, mēs nespēsim visu Eiropā tikai regulēt un mums ir jārunā par to. Mums būtu jāpārunā, kas attiecas uz kompromisiem, lai mums būtu tomēr vienota nostāja, un es domāju, ka mums eh, būtu jābūt šai vienotai nostājai, jo tad, protams, eh, arī eh, šim dokumentam būs lielāks svars. Paldies! Merci. Je vais demander... Paldies. Es lūgtu visus turpmākos runātājus izteikties pēc iespējas īsi, jo mums ir ļoti maz laika. Protams, šis jautājums ir ļoti būtisks, bet mums vēl ir ļoti daudz jāstrādā, līdz mēs spēsim nonākt pie kompromisiem, kas būs visiem pieņēmami. Uh, tagad Rīlskundze. Es būšu pavisam īsi Es neesmu redzējusi šo aktuālo prioritāšu sarakstu, bet to, ko es dzirdēju no eh, referenta, tomēr vēlējos arī uzzināt. Eh, es domāju, ka pieeja banku pakalpojumiem tas ir ļoti svarīgi, bet arī runājot par hipotēku tirgu, jo šeit ir runa par patērētājiem un um, hipotēku tirgu. Um, mēs nevaram runāt par tādu absolūtu kopēju nostāju attiecībā uz šo jautājumu, un tad eh, man es vēlētos vēl saņemt paskaidrojums. Arī ļoti interesanti, kāds bija liberāļu priekšlikums par sociālo impaktu tā dēvēto. Eh, es domāju, ka tā ir diskusija, kuru mums eh, vēl ir nepieciešama, lai konkretizētu šo jautājumu. Si, Madame McClarkin, très brièvement. Dievs, McClarkins, kundze, lūdzu. Es Es runāju Malcolm Harbour vārdā. Malcolms atbalsta Dekampasa kunga darbu. Un viņš grib pēc iespējas ātrāk uzzināt, kādi būs kompromisi. Un viņš cer, ka koordinātori varēs nākamnedēļ Strasburā sasaukt ārkārtas sanāksmi. Un tad varēs skatīties, vai ir vajadzīga rezolūcija. Uh, Barņiekungs jau teica, ka viņš e, gaida arī šīs te prioritātes. Par kompromisa grozījumiem, runājum, e, grozījumiem runājot, diez vai mēs varēsim 4. vai 5. atbalstīt, un Malkolmam ir bāžas par 3. un 7. kompromisu. Tā kā nākamajā reizē ar referenti, referentu un ēnu referentiem būs tādas lielas eh, diskusijas. Un pagaidām tas arī viss, un es ceru, ka Malkams man piedos, ka es tik īsi izsakos viņu vārdā. Merci, monsieur. Paldies, Trianta Filīdes kungs. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον, τον εισηγητή, να πω ότι... Es tagad dodu vārdu Gebhārts kundzei un Vēlis kundzei. Un Evelīna, es domāju, teiks to pašu, ko es vēlējos teikt. Lūdzu. Es vēlējos vēl Vailers kundze. Jā, Herr Kreuz. neviens nav pieteicies uzstāties, tad mēs pārējām pie nākošā ziņojuma par uzņēmumiem un izaugsmi. Vārds Busoikungam. Priekšsēdētājs kundze, cienītie kolēģi, es vēlos pateikties jums par uh, jūsu ieguldījumu un iesniegtajiem grozījumiem. Uh, Šobrīd mēs strādājam pie kompromisa grozījumiem. Es domāju, ka tas ir ne tikai mans, bet visas komitejas ziņojums, tādēļ mums ir jāpanāk kompromiss, lai nodrošinātu plašu atbalstu gan komitejā, gan plenāras sēdē. Dažkārt ideoloģisko atšķirību dēļ var būt grūti panākt kompromisus, bet es darīšu visu, kas ir manos spēkos. Uh, piekdienas pēcpusdienā es sagatavoju 16 kompromisa grozījums. Šeit ir runa par autortiesībām, pirātismu un citiem būtiskiem jautājumiem. Bet tagad es gribētu paskaidrot, kādēļ daži grozījumi nav iekļauti kompromisa grozījumos un kādēļ daži grozījumi ir iekļauti citos uh, punktos, nevis tajos, kuriem tie tika iesniegti. Uh, ir uh, pasākumi, kas ir ļoti svarīgi. Uh, iekšējā tirgus atdzīvināšanai, un tādēļ ir svarīgi, lai katrā punktā būtu viens priekšlikums, lai mēs būtu pēc iespējas lakoniski un koncentrēti, un tādēļ uh, tas ir arī iestrādāts kompromisu grozījumos. Kolēģi ir ierosinājuši, iesniegt, ie, iesnieguši uh, papildus grozījumus, lai ieviest jaunus punktus, bet mēs jau esam par šiem jautājumiem apstiprinājuši ziņojumus mūsu komitejā. Mums ir jāiestājas pēc iespējas par mūsu idejām un jādara tas pārliecinoši. Uh, ēnu referentus sanāksme jau ir notikusi Strasbūrā un nākošā es, es ierosinu noturēt mm, piekdien 9. martā. Tāpat Strasbūrā mēs arī apspriedīsim to, vai ir jāpieņem rezolūcija vai nē. Paldies! Paldies! Kāras kungs nav ieradies, vai tautas partijas uh, grupas vārdā vēlas kāds cits uzstāties Kāras kunga vietā? Nē, tad es dodu vārdu uh, sev. Es vēlos pateikties Kristiānām Bustojām par viņa veikumu, jo tiešām ir bijusi patiesa sadarbība un harmonija. Uh, runājot par 16 kompromisa priekšlikumiem, es domāju, ka tie iet pareizajā virzienā. Man nav bijis laika ar šiem priekšlikumiem detalizēti iepazīties, jo tie tika iesniegti ar novēlošanos un angļu valodā. Līdz 9. marsā mēs varam izvērtēt, vai ir jāiet tālāk un jāuzlabo noteiktas lietas, bet ir viens jautājums, kas mums tiešām 9. martā ir jāapspriež pamatīgi, tas ir par vispārējais nozīmes pakalpojumiem, kas ir ļoti svarīgs jautājums sociālistiem un demokrātiem. Un šis uh, jautājums ir ļoti svarīgs visos trīs ziņojumos. Šeit ir runa ne tikai par pilsoņiem, mm, šīs vispārējais nozīmes pakalpojumi ir bijis amortizators krīzes laikā ne tikai pilsoņiem, bet arī uzņēmumiem. Un tādēļ tas ir jāiestrādā arī ziņojumā par uzņēmumiem. Runājot par vienoto tirgu, es domāju, ka ir jāiet tālāk un uh, detalizētāk jārunā par publisko un privāto partnerību. Mēs atrodamies finanšu un ekonomikas krīzē. Valstīm trūkst uh, finansējuma, un mēs zinām, ka publiskā un privātā partnerība Eiropas mēroga infrastruktūrās spēlēs svarīgu lomu, un tādēļ mums ir jāizvērtē, kas ir uh, bijis veiksmīgi un kur ir bijuši sarežģījumi šai jautājumā. Un mums tiešām ir jāizvērtē pieredze un uh, jā, īstenot tas, kas jau ir veiksmīgi darbojies noteiktās valstīs un jāizvairās no kļūdām. Tālāk par prioritātēm, kuras mums varētu būt kopīgas. Es domāju, ka mums tiešām ir jāpieliek pūles šajā jomā visām uh, politiskām grupām, lai izstrādātu parlamenta nostāju. Tālāk par ierosināto uh, rezolūcijas projektu. Man šķiet, ka tas nav uh, īpaši interesanti. Svarīgāk būtu nosaukt galvenās prioritātēs. Un tagad par 38. Mm, grozījumu priekšlikumu, ko mēs kopīgi esam pārakstījuši, Busai kungs. Uh, par šo jautājumu ar lielu vairākumu parlaments nobalstoja Pērvānšas Bereses ziņojumam. Un es domāju, ka mums būtu jāpadomā, lai saskaņot balsojumu nākošnedēļ arī ar plenāru sēdes balsojumu. Paldies! Hier komme ich zu allen dran, aber das ist ganz gut, dass ich jetzt. Um, äh, ähm, tas ir ļoti jauki, um, ähm, ka es varu runāt pēc Bernjokundzes. Jo es domāju, ka mums patiesi ir jāuzmanās, uh, lai, teiksim, šis likums nebūtu saraustītas, kas attiecās uz uh, pakalpojumiem un zaļo, grā, zaļo grāmatu. Uh, komisija ir teikusi, ka nākamā gada sākumā viņai būs priekšlikums attiecībā Day on behalf. Paldies, es eh, runāju Žušņika kunga vārdā par Buzoja kunga ziņojumu. Viņš atbalsta šo ziņojumu, bet tomēr viņš ir iesniedzis daudzus grozījumus. Un uh, viņš atbalsta arī eh, jūsu nostāju iesniegt uh, grozījumus vienotā tirgus aktām un izvēle, izvairīties no dublēšanās un uh, kolēģis vēl joprojām analīzē kompromisa grozījumus, piektais grozījums par e-komerciju, 102. Uh, grozījums it kā ir iekļauts uh, kompromisa grozījumos par komerc tiesību harmonizāciju, bet šeit joprojām šis jautājums ir pieminēts un uh, Eiropas parlamenta ziņojums nevar aicināt šādu harmonizāciju veikt. Tālāk, astotais uh, kompromiss par uh, preču viltošanu un pirātismu šeit uh, ir uh, novaināts formulējums salīdzinājumā 124. Uh, grozījumu. Tālāk par 13. Uh, kompromisu par kop kopējo uzņēmumu nodokļu bāzi, harmonizēto nodokļu bāzi. Šeit varbūt labāk būtu jāpaskatās uz 67. grozījumu formulējumu, kas ir labāks. Tālāk 16. kompromiss nav pieņemams šajā formulējumā. Uh, Un uh, šeit minētā prioritāte nav uzskatām par svarīgu prioritāti vienotā tirgus aktā un ir jāizvairās no tā, ka mēs atkārtot nosaucam tās prioritātes, ko komisija jau ir minējusi. Mums ir jāierosina citas prioritātes. Paldies. Tagad vārds Svensons kundzei. Tak, Jā, paldies priekšsādātāji. Paldies referentiem. Gribu pateikties visiem trim referentiem. Un gribu aicināt jūs iekļaut grozījumus, ko mēs iesniedzām. Mēs eh, ar visiem trim referentiem ļoti labi sadarbojāmies. Bija zināmas diskusijas pagājušajā reizē par sociālo klauzulu un sociālo dimensiju un tā tālāk. Vai mēs runāsim par izaugsmi un uzņēmumiem, tad jau mums ir jārunā šeit arī par sociālo klauzulu, jo tas ir svarīgi arī uzņēmumiem un izaugsmai. Piekrītu Gebhardas kundzei, ka tas nav jau pats termins, kas te ir tik eh, svarīgs, bet tieši saturs un ietekme. Vēl daži komentāri par pārobežu valsts iepirkumiem. Tas būs ļoti svarīgi lieliem uzņēmumiem. Mūsu pašu grupā mēs piedāvājām dažus e, grozījumus. Mēs gribam vairāk uzsvērt publisko sektoru e, valsts iepirkumā. Vēl mēs gribam uh, to, lai arī maziem vidēji uzņēmumi gūtu kaut kādu labumu. Mēs šos grozījumus jau iesniedzām, un jūs tos noteikti varat izlasīt. Tieši mazie, mazajiem vidējiem uzņēmumiem par tiem mums visvairāk vajadzētu padomāt. Un vēl viens komentārs par pārobežu investīcijām un riska kapitāla ieguldījumiem. Mēs piedāvājām grozījumu kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Mēs pielikam tikai dažus vārdus, bet mēs pasakam, ka mēs gribam regulēt investīcijas e, riska kapitālos e, izcelsmes valstī, kur ieguldījums ir veikts par e, attīstību riska kapitāla tirgos un finanšu tirgos vispār norāda uz to, ka mums nepieciešams vienots regulējums. Un ir ārkārtīgi svarīgi, e, ka tas ir jo īpaši svarīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem, ka viņiem būtu juridisks ietvars. Ir vēl daži citi aspekti, kurus mēs gribam uzsvērt, bet pie tiem mēs atgriezīsimies nākamajā sanāksmēs. E, es saprotu, ka mums ir maz laika. Merci, Madame Swenson. Paldies, Svensons kundzei un Žvan kungs vēlējās vēl uzstāties. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vispirms pateicos referentam par veikto darbu un es gribētu uzstāt uz dažiem grozījumiem, ko esmu iesniedz. Pirmkārt, 52. grozījums par patentiem Šeit ir uh, šis jautājums sarežģīts un varbūt nav pilnīgs vienprātības, bet es domāju, ka mums vajadzētu aicināt dalību valstis īstenot pastiprināto sadarbību, un tad 114., 120., 124. grozījums par intelektuālo īpašumu. Es domāju, ka tas mums ir jāuzsver. Ja, un tas viss ir uh, jātiecina uz zīmoliem arī, un es domāju, ka tas varētu interesēt ar Eiropas Savienības uh, rūpniecību. Tālāk 222. grozījums. Es domāju, ka mums vajadzētu pārņemt šo lojalitātes un apusējības ideju starptautiskajā tirdzniecībā. Dažkārt Eiropas Savienība ir izrādījusies pārāk naiva attiecībās ar mūsu partneriem, un tos mēs joprojām saucam par partneriem, nevis par konkurentiem, un tas ir diezgan interesanti, jo tie ir īsti konkurenti, un šeit runājot par lojalitāti un apusējību attiecībās ir ļoti uh, svarīgi to uzsvērt. Paldies, pirms dod vārdu komisijas pārstāvim vēlētos atgādināt, ka runājot par Eiropas patentiem, mēs esam devuši stingru signālu balsojumā uh, Strasbūras plenārsesijā. Tagad uh, tā Pamela Bruntner uh, pārstāv Digimarkt un viņa mūs informēs par komisijas mērķiem un par pašreizējo situāciju un aicina būt pēc iespējas lakoniskai. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisijas mērķis ir noteikt prioritātes, un šīm prioritātēm ir jābūt koncentrētām. Mums kopīgi ir jāvienojas par pasākumiem, ko varētu pēc tam ātri īstenot līdz 2012. gada beigām. Un uh, ir uh, jānosauc nepārāk liels skaits prioritāšu. To norādīja arī Barozo kungs uh, kādā konferencē, kas notika februārī par vienotā tirgus aktu. Grafiks ir ļoti saspringts gan komisijai, gan parlamentam debates uh, noslēdzas oficiāli šodien, tātad šodien noslēdzas oficiāli konsultāciju periods un komisija ātri sagatavos uh, ziņojumu par šo konsultāciju rezultātiem. Tas ir ļoti būtiski, mums ir jābalstās uz konsultāciju rezultātiem un arī uz parlamenta balsojumu, lai ap aprīļa vidū varētu pieņemt uh, šo šī tirgus, vienotā tirgus akta galīgo variantu. Un pēc tam sekos māja beigās konkurētspējas padomes lēmums. Uh, līdz ar to visām institūcijām ir uh, jāsadarbojas, lai nosauktu galvenās prioritātes un lai mēs varētu tās kopīgiem spēkiem īstenot līdz nākošā gada beigām. Paldies! Es vēlētos īsumā atgādināt mūsu darba grafiku. Komitejā balsojums par visiem trim ziņojumiem notiks uh, šā gada 16. martā. Balsojums plenārsēdē aprīlī. Mēs esam nedaudz aizkavējušies, bet šī diskusija bija tiešām ļoti būtiska. Eh, pirms mēs atkal sanākam eh, Strasbūrā. Tagad pārējām pie balsošanas. Vai visiem ir balsošanas kartītes? Es jau visiem atgādināju, mūsu sēdes sākumā vienmēr jau ir tādi arī tie sliktie skolnieki, kas aizmirst balsošanas kartītes, vai jūs varētu ātri tās sagādāt, ja nē, tad mēs pieskaitīsim vienu balsi tautas partijas uh, balsotājiem. Līdz ar to sāksim balsošanu. vote. Et dans le silence, s'il vous plaît. Lūdzu, ievērojiet klusumu, kolēģi. Pāriesim pie balsošanas. Tātad šeit uh, viens kolēģis ir atradis savu balsošanas kārtīti. Ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Es aicināšu visiem, kas iziet no zāles, darīt to klusu un netraucēt kolēģiem. Un es dodu vārdu Kris. Stilai Šandela mūzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. E, mums ir divi groziņu priekšlikumi. E, viens ir, kuru es rakstīju, un otrs es atbalstu abus, un es arī ceru, ka, ka arī komiteja tavs pieņems. Paldies! Alors, comme le vote... Tā kā balsojums ir īss un nav sarežģīts, tad balsosim paceļot rokas. Ceturtais A punkts. Kas par? Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Piektais A punkts. Kas par? Pret atturas pieņemts. Un noslēguma balsojums balsosim elektroniski. Kas ir par? Vai visi gatavi, nobalsojuši? divi balsotāji vēl nav nobalsojuši. Vai tautas partijas grupai tiešām ir 14 balsotāji? Trīsdesmit balsošanas kartītes ir ievietotas un 28 deputāti ir balsojuši. Tātad sākam vēlreiz balsot. Lūdzu, balsojiet par, pret, atturas pieņemts ar milzīgu balstu vairākumu, jo patiesībā neviens nav pret un neviens nav atturējies. Paldies, apsveicam referentu. Nākošais balsojums. Tas ir balsojums par karaskunga ziņojumu. Došu vārdu švāba kungam. Nē, es at Es vēlos atvainoties Karaskunga vārtā. Vārdā viņš nav varējis ierasties. Diemžēl viņa, viņam ir noticis nelaimes gadījums slēpojot. Un mēs vēlam Karas kungam drīzu izveseļošanos un pāriesim pie balsošanas. Alors, on va voter là aussi. Ah, là, on va peut-être, oui, on va voter à main levée, je pense. Hein. Paragraphe 1. Am... Pirmais punkts, otrais grozījums. Kas par? Otrais grozījums. Kas par? Balsosim elektroniski. Labi, balsosim elektroniski. Tātad sākam balsot. Noraidīts. 1. grozījums. Kas par balsojumu atkal? Viņa pat klāra. Adopti. Alors ensuite. Tālāk. Trešais grozījums pirmām punktam. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais grozījums pirmām punktam. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums pirmajam punktam. Kas par? Pret. Noraidīts. Noraidīts. Varbūt tomēr balsosim elektroniski un pārbaudīsim. Piektais grozījums. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Tiešām šis grozījums ir noraidīts. Sestais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīt. Eh, pieņemts, es atvainojos. Otrām punktām devītais grozījums. Kas par pret atturas noraidīts? Desmitais grozījums, kas par pret pārbaudīsim balsojot elektroniski. Balsojam par desmito grozījumu trešajam punktam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 12. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 14. grozījums Šeit ir balsojums pa daļām, ko pieprasa Eiropas Tautas partijas grupa. Kas par pirmo daļu? Pret. Balsosim elektroniski par 14. grozījuma pirmo daļu. Sākām balsot. Beidzām balsot noraidīta. 15 balsis par, 15 pret. Otrā daļa. Balsosim. elektroniski par otro daļu. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta otrā daļa. Piektais punkts tagad. Pirmais kompromiss. Kas par? Pret. Pieņemts. Tālāk 19. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Atturas noraidīts. 20. grozījums. Līdz ar to atgriežamies pie 19. grozījuma un balsojam elektroniski, lai pārbaudītu rezultātu. Beidzam balsot. Tā tad pieņemt šis grozījums. 20. Celiet rokas, kas par pret atturas pieņemts. Sastais punkts, 21. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 22. kas par pret pret atturas pieņemts. 23. kas par pret atturas pieņemts. 25. kas par pret atturas pieņemts. Divdesmit ceturtais atkrīt, Tālāk 26. grozījums ir atsaukts, pārējām pie 8. punkta un 28. grozījuma. Kas par? Pret. Atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaud, pārbaudīsim balsojot elektroniski. Balsojam par 28. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts ar viens balss pārsvaru. 27. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 29. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 30. grozījums. Kas par? pret atturas pieņemts. 31. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Un tagad noslēguma balsojums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Jūs redzat, balsēm rezultāti vien, vienbalsīgi pieņemts ir šis ziņojums, un mēs nosūtīsim šo ziņu referentam, un tas viņu noteikti iepriecinās. Tagad pārējām pie Kratsmana kunga ziņojuma. Kratsmana kungs, vai viņš vēlas izteikties, ja nē, tad. Pārējām pie. Jā. Jā, priekšsēdētājs kundze, es gribētu iesniegt pirmo kompromisa grozījumu. Mēs runājāmies ar Kretsmanu kungu un tādēļ uh, es ierosinu šo grozījumu. Priekšstādētāji, tā kā tas ir iesniegts pēdējā brīdī šīs grozījums, tad aicinu to nolasīt visu. Uh, Pirmais kompromisa grozījums. Tajā ir jāiekļauj šāds teikums. Aicinu dalību valstis izstrādāt specifisku politiku attiecībā uz sezonas strādniekiem. Tas ir papildinājums pirmajam kompromisu grozījumam, saka priekšsēdētāji. Vai ir kādi iebildumi pret šādu ierosinājumu? Aicina dalību valstīm izstrādāt specifisku uh, politika attiecībā uz sezonu strādniekiem. Es aicinātu Žuvanu kungu nolasīt visu šo grozījumu kopumā, lai būtu skaidrs. Angliski aicina dalību valstis uh, veicināt uh, apmācību turisma jomā, uh, un atbalstīt diversifikāciju un specifikāciju Eiropas turismam un aicina uzlabot savstarpējo profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēmu turisma nozarē, lai atvieglotu uh, iespēju uh, kvalificētiem darbiniekiem Um, atrast darbu šajā jomā un aicina dalību valstis izstrādāt specifisku politiku attiecībā uz sezonas strādniekiem un stingri atbalsta komisijas centienus ieviest profesionālo kodeksu, lai veicinātu kvalificētu darbinieku mobilitāti šajā nozarē un uzskata, ka ir nepieciešams nepieciešams ieviest uh, tur, uh, turisma gidu profesionālo karti. Tagad Gephards kundze. Jā, savas politiskās grupas vārdā es gribētu teikt, ka mēs šo grozījumu neakceptējam, um, jo tas nenes neko jau sekas nav tik ātri prognozējams, un tādēļ es domāju, ka šo kompromisu varbūt plēnumā, bet ne tā pēkšņi eh, tik sarežģīti jautājumi. Varkungs, vai jūs vēlaties komentēt? Patiesībā priekšstādājas kundze un Gebhards kundze. Uh, Pirmais kompromisa grozījums tika izstrādāts balstoties uz dažādu deputātu iesniegtiem grozījumiem, un tā skaitā balstoties arī uz manis uh, parakstīto grozījumu, kurā jau pastāvēja jēdziens sezonas strādnieks un teikums, ko es ierosinu, nenāk tā no zila gaisa, bet gan šis teikums bija ietrā, ietverts vienā no tiem grozījumiem, kuri tika iekļaut tālāk kompromisa grozījumā. Mēs tieši esam tagad balsošanas procedūrā, un es uzskatu, ka tas ir problemātiski tagad ievies šo da ist eine allergische Reaktion offensichtlich. Tātad alerģiska reakcija šeit jūtama. Un tā, tagad nav sakara sezonas strādniekiem. Tātad, kā jau teicu, Žirāra kunga, man būtu priekšlikums, par cik tas tomēr ir sarežģīts jautājums, ka mēs tālākā procedūrā um, arī e, šo ieviešam, bet mans prieklikums būtu Jā, katrā gadījumā, ja mēs uh, ievērojam reglamentu, šis grozījums ir iesniegts pēdējā brīdī, un ja ir iebildumi, tad to nevar pieņemt. Um, es uh, atbalstu, un uh, par cik ir runa par iniciatīvu ziņojumu, uh, tad es uh, tomēr. Uh, priekšu, lai mēs šo kompromisu vēl varētu stādīt priekšā plēnumam, jo, jūs zināt, in, in, iniciatīvu ziņojumos tas ir nav iespējams. Tāpēc būtu svarīgi. Mēs varam atstāt arī to uz plenārsēdi varbūt. Kreutzmann kungs. Kolēģi Gebhardt jūtos nedaudz pārsteigts, jo es eh, skatījos, ka tas eh, būtībā ir atbalsts, ja, kas attiecās uz sezonas darbiniekiem, bet ja jums tur ir programma, problēmas, man ir pozitīva pieredze ar to, eh, bet ja jūs to skatāties negatīvā gaismā, tad jā, droši vien es jums piekrīstu. Uh, personnellement, je... es pa, personiski uzskatu, tāpat kā Evelīna to saka, pašreizējais formulējums ir tāds divdomīgs. Mums nevajadzētu paredzēt diskrimināciju attiecībā uz sezonas strādniekiem. Tā kā šis formulējums nav skaidrs, un arī šim tematam var rasties uh, tādi citi aspekti uh, saistībā ar tulkojumu, tad varbūt nevajag to šobrīd uh, balsot. Priekšsēdētājs kundze. Uh, Es negribu šeit diskutēt, es gribu tikai norādīt, ka dokumentā, kurā runa ir par turismu, ir svarīgi iekļaut arī terminu sezonas strādnieks, jo tas ir ļoti svarīgi domājot par reālo situāciju. Un uh, šis priekšlikums bija priek, uh, pragmātisks, bet man ir pieņemams arī švāba kunga priekšlikums. Rūlas kundze. Jā, es arī atbalstīšu švāba kungu, eh, jo padomas viedoklim. Es domāju, ka būtu tomēr e, jāievieš šīs iedzins arī sezonas strādnieki, jo mums ir problēma šajā jomā, e, bet mēs jūs atbalstītu, protams. Allez-y, monsieur. Lūdzu. E, man ļoti žēl, priekšstādātais kundze, jūs bijāt ļoti laipna, bet runājot par parlamenta reglamenta interpretāciju, nav iespējams iesniegt šādu grozījumu plenārsēdēji. Vai tas ir iespējams vai nav? Alors, normalement, on ne doit pas. Tā, mums tagad jā jāpaskatās reglamentā, tātad normālā veidā nevar iesniegt pēdējā brīdī grozījumu, un ja tas tiek iesniegts, tad ir nepieciešams uh, Tā tad ir nepieciešams, lai referents Kreitsman kungs, kurš gan nav klāt, ir nepieciešams, lai atbildīgās komitejas referents to ņem vērā un ir arī nepieciešams, lai uh, to uh, atbalstītu šo iesniegšanu 10% no deputātiem. Tā, tad mēs tagad balsosim vispirms par kompromisu grozījumu, tad par mutisko grozījumu un pēc tam skatīsimies, kas notiks plenāru sēdē. Vai tā ir pareizi? No, mais, au départ. Posé, au départ, et puis on vote, on vote sur la position de M. Juvin. Voilà. Bon, alors, Tātad mēs balsosim par kompromisu grozījumu vispirms tādā formulējumā, kā tas tika iesniegts, pēc tam mēs balsosim par Žvana kunga mutisko grozījumu un tad skatīsimies, kas notiks plenārsēdē. Vai tā ir pareizi? Vai jūs piekrītat? No, no, no,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 Tātad es tomēr uzstāju, ka, lai mēs respektējam reglamentu un to pielietojam. Ja mēs šodien sāksim taisīt izņēmumus, tad nekad mēs nepieturēsimies pie šīm likumiem. Pie šīm likumiem. Uh, ja ir kādam iebildumi, tātad mēs nevaram balsot par šo grozījumu. Izskatās, ka vesela politiskā grupa ir pret. Eh, jaunajā reglamentā ir teikts, ka iniciatīvu ziņojumiem pēdējā brīdī nevar iesniegt grozījums, mutiskus grozījumus. Priekšsēdētājs kundz runājot par reglamentu, tas nav pieļaujams plenārsēdē bet tas ir iespējams komitejā. Priekšsēdētājs saka, nē, ja ir kādam iebildumi, vai tad pietiek ar vienu pašu deputātu, kas ir pret, jūs varat to ierosināt atbildīgai komitejai. Tātad šajā gadījumā tā ir transporta komiteja. Jā, reglaments ir tiešām sarežģīts, jā, tā tas ir. Diemžēl nav ieslēgts mikrofons. Tātad, kas ir par pirmo kompromisu? Kas ir pret? Atturas? Nobalsots. Tagad pārējām pie desmitā grozījuma. Arī šeit ir iesniegts mutiskais grozījums Senalovas kundze ir pati iesniegusi šo motisko grozījumu un lūdzu viņai to nolasīt pilnībā. Já v podstatě ve svém pozměňujícím návrhu pouze. Paldies, es varbūt nesarežģīšu situāciju, es vēlētos tikai pēc eh, nolasīt tātad angļu valodā. The... Aicina uzlabot savstarp kopējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūru turisma nozarē, lai atvieglotu situāciju gan kvalificētiem darbiniekiem, gan kva, eh, personām, kas pārkvalificējas atrast darbu šajā nozarē ar nosacījumu, ka šo barjeru atcelšana nenoved pie sniegto pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanās. tomber uniquement euh, la dernière partie de la. Tātad, eh, vai jūs nolasījāt tikai šo, vai šeit runāt par visu kopumā vai par tikai beigām? Ja jūs atļaujat, tātad uh, tikai uh, pēdējā teikuma daļa, including provision arī kas attiecās uz pakalpojumu sniedzējiem trešajām valstīm. Tad šeit ir daļa tikai iekļaujot uh, pakalpojums, ko sniedz darbinieki no trešām valstīm. Vai šeit ir kādi iebildumi? Kreutzmann kungs. Um, jā, tātad es lūgtu tomēr to noraidīt. Sēdētāji nav no mikrofons ieslēgts. <laughs> Donc, nu votons l'amendement. Tātad mēs balsojam par desmito grozījumu sākotnējā redakcijā ar mutisko grozījumu. Kas ir pār šo grozījumu? Kas ir pret? Atturas. Noraidīts. Tagad pārējām pie 15. grozījuma, ko iesniedz Živānkungs. Kas par? kas pret atturas noraidīts. 17. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Es atvainojos pieņemts. Tālāk otrais kompromiss, kas par, kas pret atturas pieņemts. Pārējām pie 19. grozījuma vairākās daļās. Kas par pirmo daļu? Kas pret? Atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par? pret. Kas ir pret otro daļu? atturas pieņemta. Trešais kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Pārējām pie 25. grozījuma. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 27. grozījums. Kas par? Pret? atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski. Līdz ar to balsojam par šo grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss. Kas par? Pret? atturas pieņemts. 30. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 31. kas par pret atturas pieņemts. 37. kas par pret atturas pieņemts. 36. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 32. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 33. kas par pret pret atturas pieņemts. 34. kas par pret atturas pieņemts. 35. kas par pret pārbaudīsim balsojot elektroniski. Sākam balsot par 35. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 38. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 41. 42. grozījums. Kas par? Pret. Es atvainojos, šie grozījumi atkrīt, jo 38. ir pieņemts. Arī 30, 43. Eh, grozījums atkrīt. Tālāk 44. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Šķiet, ka pieņemts. 39. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas. Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 45. Kas par? Pret. Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. grozījums, kas par? Pret. Atturs pieņemts. 47. grozījums, kas par? Pret. Atturas noraidīts. 52. grozījums, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 49. kas par? Pret Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Sākam balsot par 49. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 51. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 53. grozījums, kas par pret pārbaudīsim balsojot elektroniski par 53. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 55. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tagad 57. grozījums divās daļās. Kas par pirmo daļu? Kas pret? 57. grozījums, jā, tiešām tā ir. Pirmā daļa Man šeit ir rakstīts, ka ir divas daļas, saka priekšsēdētāji. Tātad ir divas daļas. Balsošana pa daļām. Kas ir par pirmo daļu? Kas ir pret? Atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par? Pret. Balsojām par 57. grozījumu otro daļu. Ah. Bon, alors on me dit que... Jā, man saka, ka balsošanas saraksti nav pareizi un ka šeit ir tikai viena daļa. Tātad mēs Nobalsojām par pirmo daļu un izrādās, ka ar to arī pietiek, saka priekšsēdētāji. Šeit ir Greka kungs iesniedz grozījumu. Mēs līdz ar to esam jau nobalsojuši par 57. grozījumu. I have a list with a split vote. Man ir balsošanas saraksts ar dalītu balsojumu, saka kāds deputāts, priekšsēdētājs kundze. Jā, man tiešām šodien grūti iet ar to balsošanu. Man tiešām saka, ka šeit ir balsošana divās daļās. Mēs nobalsojām par pirmo daļu un tagad jābalso par otro daļu par reģionāliem budžetiem. Yes, yes, yes, yes. Donc, la première partie a été adoptée. Pirmā daļa tika pieņemta, tagad balsojam par otro daļu. Kas ir par pret? Noraidi. La première partie est adoptée. Pirmā daļa ir pieņemta šim grozījumam, otrā daļa ir noraidīta. Nu, mēs jau virzamies uz priekšsaka priekšsēdētāju. Tagad 58. grozījums. Kas par? kas pret, atturas, pieņemts. 59. grozījums, kas par pret, atturas, pieņemts. 60. grozījums, kas par pret, izskatās, ka pieņemts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski par 60. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad apsvērumi. A apsvērums, pirmais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Otrais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Trešais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Un tagad noslēguma balsojums. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Un līdz ar to ziņojums ir pieņemts. Apsveicām referentu. Un tagad vēl ir jābalso par vienu ziņojumu, par vienu atzinumu. Referenti ir Sehalovs kundze. Un tagad ir pirmais kompromiss, kas par Pirmais punkts, pirmais kompromiss un ir balsojums divās daļās par šo pirmo kompromisu pirmajam punktam. Kompromisa pirmā daļa. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas pieņemta. Un tagad otrā daļa, kurā ir vārds constantly, pastāvīgi. Tagad balsojam arī mēs, kas par pret. Varbūt tomēr jāpārbauda balsojot elektroniski. Balsojam vēlreiz. Tātad, kas ir par otro daļu? Balsojam elektroniski. Sākam balsot un beidzam balsot. 20 ir par 8 pret, arī otrā daļa pieņemta. Tagad pārējām pie otrā punkta. Un šeit ir trīs mutiskie grozījumi iesniegt.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 pieņemts. Otrais punkts, ceturtais grozījums. Kas ir par ceturto grozījumu? Pret. Jāsāk balsot atkal elektroniski. Balsājam elektroniski par ceturto grozījumu. Beidzam balsot. noraidīts. Otrais C punkts, kas par? Piektais grozījums, kas par to? Piektais grozījums, kas par pret noraidīts. Trešais punkts, otrais kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Un tagad pārējām pie astotā grozījuma. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. Devītais grozījums. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. Trešais C punkts. Šeit atkal ir balsojums pa daļām. Kas ir par pirmo daļu? Kas ir pret? Atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret? Atturas pieņemta. Tagad trešais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Un pārējām pie piektā punkta un ceturtā kompromisa. Kas par? Un šeit ir balsojums pa daļām. Tātad balsojam par pirmo daļu, kas ir par, kas pret, atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par, pret, kas ir pret. Balsosim elektroniski, būs skaitrāks. Tātad balsojam par ceturtā kompromisa otro daļu. Beidzam balsot. Un otrā daļa ir noraidīta. Un pārējām pie 5. punkta un 17. grozījuma. Kas par? Kas ir par? Kas pret? Atturs pieņemts. 18. grozījums. Kas par? pret, atturas pieņemts. 19. grozījums, kas par, pret, pārbaudīsim elektroniski balsojot, sākam balsot, balsojam par 19. grozījumu, beidzam balsot, pieņemts. Tālāk sastais punkts un 20. un 21. grozījums kopā. Kas par? Pret? Atturs pieņemti. Septītais punkts, piektais kompromiss. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. Septītais punkts, 23. grozījums ar mutisku grozījumu. Kas ir par? Pret. Atturas. Sākam vēlreiz balsot, kas par, kas pret, kas pret, atturas pieņemts. Tagad pārējām pie 24. grozījuma, kas par pret atturas norādīts. Un tagad balsojam par atzinumu kopumā. Tas ir noslēguma balsojums. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un atzinums ir pieņemts. Apsveicam referenti. Jā, šis balsojums tiešām bija sarežģīts, kaut arī šķita, ka tas būs vienkārši, saka priekšsādātāji. Tagad dodu, nododu vadības grožus savai cienītai kolēģei. half an hour late. We're, okay. we're half an hour late at the moment. Merci. Hein. Okay, merci. Okay, dear colleagues, we are half an hour late. Kolēģi, mēs pašlaik kavējam pusstundu. Sāksim, ķersimies uzreiz klāt un gribu dot vārdu Vande Kampa kungam, lai pastāst par darba kom, eh, par par divu vai trīs riteņu transporta līdzekļu un kvadrātciklu tipu apstiprinājumu. Lūdzu izteikties ļoti īsi un precīzi. So please, Mr. Van de Kamp. Van de Kampa kungs. Paldies! Mm, skaistu pēcpusdienu jums vēlu. Ļoti jauki, ka visi ir klāt. Priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka darba dokuments, kas ir mūsu priekšā, jau runā pats par sevi. Es pateicos arī um, tām personām, kas ar mani sadarbojās par sadarbību Un nākamajās nedēļās un mēnešos eh, mums būs jāpieņem lēmumi. Un proti, cik iedarbīgs būs šis teksts, eh, cik eh, liela būs tā, cik liels būs tā aptvērums, un mums ir būs jārunā arī par apkārtējās vides prasībām, cik ātri tiks iedarbīgs izšķirās. very much. And the next... Mm, paldies. Gebhardas kundze, vai viņa ir šeit? Nav viņas vairs klāt. Viņa atnāks vēlāk. Manders kungs arī šeit nav. Rūlis kundze. Paldies. Nav tikai pieklājības pēc, es interesējos par šo. dokuments, jo tas skar visus jautājumus. Es arī piekrītu, ka ir dažas tēmas, kuras nākošajā nedēļā, nākošajās nedēļās mēs vēl arī kritiski pārspriedīsim. Ehm, jautājums par skolu. Ehm, es arī ne, nezinu šos e, profesionālos jēdzienus, tātad šie motocikli, kas e, nedrīkst ātrāk Es domāju, tur, kur mēs eh, šeit eh, tieši pieskaramies ļoti daudz emo, eh, inovācijai un kas attiecās arī uz apkārtējo vīdi, es domāju, ka mēs radām pārāk daudz birokrātijas, bet mēs, domāju, vēl spēsim vienoties, no, kas attiecās uz uh, apkārtējās vīdas aizsardzības pasākumiem. Tas vēl būt, būs mūsu temats, kā arī attiecībā varētu koordinēt savā starpā, lai nebūtu pārāk dažādi šie termiņi. Diemžēl es nevarēju būt šajās darba vizētēs, arī mājā tāda būs, bet diemžēl es arī tajā nevarēšu piedalīties. Bet visos tātad notikumos, kur šeit ir parlamentā un pasākumos sēdēs, es arī piedalīšos Paldies, Mandesa kungs. Liels paldies. Gribu pateikties kolēģiem par lielisko vizīti Itālijā. Mēs ļoti daudz ko uzzinājām, un es gribu vēl kaut ko piebilst, jo es piekrītu visiem šiem komentāriem, kas tika izteikti. Uh, Es gribētu uzzināt, vai varētu pievienot arī izcelsmes norādīju jo pagājušajā reizē mēs uzzinājām, ka daudzi viltoti motocikli ienāk no dažādām pasaules valstīm, un tad būtu vērts zināt, vai mēs patiešām braucam ar īstu pašažotu un nevis ķīniešu motociklu. un Maklārkins kundz. Tagad es esmu Malkoms Harbors akal. Jā, es zinu, ka es esmu pārvērtusies. Vandekamps, Vandekampo kungam var pateikties par paveikto darbu. Ņemot vērā, tagad ir dažādi datumi un ieviešanas datumi un arī ieviešanas uh, sarežģītība Es domāju, ka mums vajadzētu tieši palielināt vienkāršošanu un skaidrību. Harbor kungs vēl runā par emisiju eh, noteikšanu, mm, prasa ietekmes novērtējumu. Mums vajadzētu zināt eh, tehnisko informāciju un kā autorizētie mm, izplatītāji to, eh, mm, ko, ko viņi izmanto. Uh, Vēl viņš gribētu izteikt bāžas par komisijas priekšlikumiem par elektriskajiem velosipēdiem, un viņš cer, ka šos priekšlikumus varēs pārveidot tā, lai šos elektriskos velosipēdus arī varētu iekļaut. Maklārkina kundze, laikam ne tikai jums ir veiksmīga diena, bet arī Hārvara kungam, jo viņš vēl nekad nav bijis tik izskatīgs. <laughs> Gebhards kundze, lūdzu. Jā, tanki šodien ich mach auch. Jā, pār, paldies. Es arī pārvēršos, jo mana kolēģa Vestfāls kundze nevarēja ierasties, jo viņa balso kādā citā komitejā, un viņa mani lūdza pārstāvēt viņu, un viņa man pat iedeva rakstisku tekstu, tādēļ es labprāt nolasīšu. Un viņa ļoti pateicās arī Vande Kampa kungam par viņa lielo ieguldījumu šajā ziņojumā un arī visiem, kas ir pētījuši šo jautājumu. Tas ir ļoti Es piekrītu viedoklim, ka eh, tātad būs iespējas braukt ne tikai ar divu eh, riteņu transportu līdzekļiem, bet Thank you, Mrs. Gephardt. The next speaker. Paldies, Matīna kundze no komisijas. Thank you and good afternoon. Kungs, tātad runātājs, labdien! Ļoti īsi priekšādātais kundze, paldies par to, ka ļaujiet komisijai izteikties. E, mums e, ļoti patīk referentu un ēnu referentu darbs. E, viņi ir iepazinušies ar šo sarežģīto priekšlikumu, un mēs, protams, visa procesa laikā esam pieejami, mēs varam sniegt informāciju par priekšlikumu, bet mums ir prieks, ka ar šo darba dokumentu diskusija būs koncentrēta uz galvenajiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Mums ir maz laika, bet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 viņa sagatavoto ziņojumu. Mūsu darba grupa joprojām turpina strādāt pie šī jautājuma, un es vēlētos jūs īsumā informēt par to, kas notiek. Šobrīd ir um, iesniegti divi apstiprinājuma procedūras projekti. Viens ir paredzēts traktoriem, un otrs ir E-klasei paredzēts. Un šeit mēs strādājam paralēli pie uh, šīm kategorijām un paredzam līdzīgus noteikumus. Un ļoti iespējams, ka šis jautājums tiks turpmāk skatīts arī Polijas prezidentūras laikā. Uh, Es uh, ņemšu vērā visus jūsu ieteikumus un vēlreiz par, pateicos par iespēju uzstāties. Paldies un referentam. Atkal došu vārdu Vandekampam. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties kolēģiem un ēnu referentiem un tāpat arī komisijai un padomei par uh, izteiktiem komentāriem. Turpmāko mēnešu laikā mēs turpināsim izvērtēt šo diezgan tehnisko jautājumu un es vēlētos uh, lūgt Maklārenus kundzi, lai viņa turpina aizstāt mm, Hārboru kungu, kaut arī tas ir maz ticams, bet ja šī kundze aizstāv, aizstāja Hārboru kungu, tas man ļoti patīk. Tālāk par elektriskajiem velosipēdiem. Šeit ir eh, gan zināmas priekšrocības, gan trūkumi, ja eh, šo pielietojumu paplašinātu. Uh, bet ir virknē eh, rūpniecības nozaru, kuri vēlas vienu tipveidu apstiprinājumu visam Eiropas tirgumu, un tādēļ mums ir jāizvērtē šis elektrisko velosipēdu jautājums, jo tam varētu būt mm, turpmāka ietekme. Tālāk par grafikiem, ko, kad darīt un nedarīt, arī šis jautājums vēlreiz ir jāapspriež, runājot arī par vidas aizsardzības prasībām. Un uh, visbeidzot uh, par Manders kunga komentāriem par izcelsmes marķējumu. To es pieņēmu zināšanai, un es nezinu, vai šis jautājums ir jāiestrādā šajā dokumentā vai nē. Par to mums ir jārunā ar komisiju, vai varam šo uh, papildus aspektu iekļaut vai nē. Citādi es pilnībā piekrītu Manders kungam, jo ir ļoti daudz viltotu Itālijas skuteru šobrīd tirgū nonācis. Un es vēlos arī pateikties uh, visiem, kas apsprieda šo ļoti tehnisko jautājumu un ceru, ka Vestfāls kundzes ieteikumi būs pieejami arī rakstveidā. Tālāk par to, kā samazināt nelaimes gadījumu skaitu uz ceļiem un arī runāt par bremžu sistēmām varu tikai piekrist. Uh, tālāk, 18. martā mēs dosimies uz Heseni un aprīļā zaļajā nedēļā mēs dosimies uz Zaldzburgu, lai iepazītos ar situāciju. Un, ja iespējams, es tagad vēlētos uzdot vēl vienu jautājumu arī komisijas pārstāvim. Dukatī rūpnīcā Boloņā mums uh, mūs informēja par sistēmu, kas saucās Traction Control, un šis uh, jautājums nav iekļauts tipu veidu apstiprināšanas priekšlikumā. Varbūt komisija varētu mums sniegt papildu informāciju, lai uh, mēs varētu izlemt, ko darīt ar šo jēdzienu. Es vēlos pateikties visiem runātājiem. 22. martā ir paredzēta uzklausīšana, un tad tiks sagatavots arī ziņojuma gala variants. Paldies! Paldies! Mums ir tik maz laika, ka mums ir jāskata nākamais jautājums, un tad jūs divpusēji varat uzdot šo jautājumu, ko jūs nebat eh, uzdevāt. Un nākamais darba kārtības punkts ir radiofrekvenču spektra politika. To mums jau pagājušajā reizē vajadzēja izrunāt. Es došu vārdu referentē Korholas kundzē. Paldies! Šī radiospektra politika ir, ir ar mēķi harmonizēt eh, radiofrekvenču pies, piešķiršanu, eh, kas ir, lai varētu izmantot šos te spektru sabiedrības labā. Spektra politika ir daļa no pamata uh, eh, Eh, projekta Digitālā Eiropa, un tā ir daļa arī no 2020. gada eh, stratēģijas. Eiropas komisija pierādījusi, ka spektra, eh, spektra sadalījums var dot labu ekonomisko labumu 44 miljārdus eiro Eiropas ekonomikai. Eh, spektra pārvaldība sniedz kultūras un ekonomiskus labumus Eiropas pilsoņiem un veicina konkurētspēju mūsu industrijā, kā arī turpina iekšējā tirgus eh, izveidi precēm un pakalpojumiem. Kā mēs visi zinām, mobilā mm, eh, datu pārraide pieaug ar vien vairāk pēdējos gados. Eh, vied, viedkārs, viedtelefoni un eh, dažādas jaunas tehnoloģijas attīstās un platjoslas, bezvedu platjosla ir eh, spēlē savu lomu arī dažādos pakalpojumos. Uh, Mums jānodrošina, lai visiem pilsoņiem būtu pieeja šiem te pakalpojumiem. Eiropa nedrīkst atpalikt un nepieciešams vairāk spektra eh, bezvadu platjoslēm. Frekvenču harmonizācija pazeminās eh, tīklu izmaksas un eh, šīs atšķirības patērētājiem un arī samazinās eh, kait, kaitīgu interferenci, kā arī veicinās inovāciju un attīstību. Un vēl es gribu pateikt, ka es piekrītu eh, Hokmarka kungam no ITRE komitejas, ka eh, mums vajadzīgi ambiciozi mērķi, jo citādi Eiropa patiešām atpalikt no citām pasaules daļām inovāciju, ražošanas un uzņēmēja darbības jomās. Piemēram, ASV ir piešķairusi mm, daudz telpas mobā, mobilajām industrijām. vismaz 1200 MHz vajadzētu piešķirt eh, mūsu pakalpojumiem. Eh, spektra sadalījums 790 mm, līdz 820 eh, herciem. Tā ir daļa no Eiropas digitālās darba kārtības. Šīs process ir jāpaveic pēc iespējas ātrāk, ne vēlāk kā līdz 2013. gadam. Kā Tāpat kā tautas partijai, mēs uzskatām, ka šis ir um, strateģisks dokuments, un kas darbosies līdz 2015. gadam, un pēc tam Eiropas industrijas prasa regulāru, regulējošo skaidrību, un mums ir jāskatās arī nākotnē vēl pēc 2015. gada, lai viņi spētu saplānot investīcijas uh, un jo skaidrs, ka spektra politika augs un tā mm, atbalstīs šīs investīcijas. Par raidīšanu. E, pretēji dažiem ko, e, argumentiem kultūras komitejas neuzskata, ka mūsu mērķi kaut kādā veidā grauj kultūru. Tieši otrādi tiek piedāvāti jauni veidi, kā uh, piedāvāt kultūru, mums jāpiemērojas tehnoloģiskai attīstībai, lai televīzija būtu pieejama visās platformās, arī mobilajās platformās. Ja mēs nosakām vairāk spektra bezvadu mm, pakalpojumiem, tad, tad mēs varam piedāvāt daudz kanālu un līdz ar to paaugstinās efektivitāte. 16. grozījums par to runām. Nākotnē raidītāji var pāriet no var pāriet uz 100 MHz līdz 2 GHz. Un 700-800 MHz Var samazināt, uh, uh, nezaudējot kapacitāti, var izmantot šīs uh, frekvences līdz 16. gadam. Un tad um, šī pār, pārēja noteikti pēc 2020. gada. Un, ne, ja nepieciešams, tad frekvenču atbrīvošanas izmaksas jā, būtu jākompensē. Bezvada mikrofoni arī pasākumu uh, organizātori cer, ka tiks harmonizēts spektrs, lai varētu uzstāties mākslinieki, un šīs te mm, iekārtas varētu izmantot ar tām pašām frekvencēm visā Eiropā. Es domāju, ka mums vajag uzlikt eh, harmonizāciju uz augstākajām frekvencēm virs vienam gigahercam pašlaik frekvences e, ir atšķirīgas dažādās dalību valstīs un pat vienā valstī reģionos, un tas rada daudzas problēmas e, māksliniekiem, kas dodas izrādēs. Par konkurenci, protams, mēs gribam uzsvert to, ka konkurence ir būtiska, lai cenas būtu patērētājiem draudzīgas. Uh, bet es ne, negribu eh, runāt detalizēti mm, par to, ka vajadzētu noteikt noteikums eh, visiem, eh, visiem kas strādā 800 MHz joslā. Par platju, platju joslu runāju, tā ir jāatbalsta. Uh, bet, protams, e, viņus var dažādi atbalstīt un dažādās dalībvalstīs atšķirīga situācija. Tāpēc es ierosinu atstāt dalībvalstu ziņā izlemt, uz kādiem noteikumiem viņi grib iz, iz, izsolīt 8 MHz e, joslu. Sestais un septītais grozījums runā par to. To pašu iemeslu dēļ es domāju, ka šī nav vieta kur vajadzētu noteikt eh, spektra bloku lielumus 11. un 7. grozījums. Un par mobīlajiem virtuālajiem tīkliem runājot, tie būtu jādefinē dalību valstīm, jānosaka konkurences apstākļi. Dažas iesaistītās puses izsaka bažas par iejaukšanos Es nezinu, vai šajā politikas dokumentā būtu jārunā par interferenci, bet eh, jauns, jauna attīstība notiek un standarti tiek izveidoti. Atbrīvojot joslu, būt, būs, protams, problēmas. Uh, jo, jo industrijai būs jāpiemērojas šīm te jaunajām joslām. Un, ja būs papildu izdevumi, tad tie būs jākompensē. Un tagad es dodu vārdu šāda mūzē. Formand, og tak for øh, en god rapport, øh, du har lavet. Jeg deler øh, langt hen ad vejen en del af dit synspunkt på den her sag her. Det er... Tātad, es atbalstu svarīgi, lai mums būtu um, tiešām arī godkāri mērķi un lai tas kļūtu par stratēģisku programmu. Bet es arī domāju, ka, um, lai mēs, lai mēs noskaidrojam, ka tas ir kritisks resurs un šīs radiofrekvenču spektrs ir ierobežots, tādēļ arī uh, domājot par mērķiem, mums būtu jāformulē pavisam skaidru malu politiskā grupa to saredz tā šādi. Tātad mums vajadzētu izstrādāt programmu, lai uh, uzņēmumi varētu izstrādāt jaunas pakalpojumus, to arī vēlās patērētāji, bet mums vajadzētu arī sabalansēt uh, un um, ievērot arī vispārējās uh, patērētāji, sabiedrības intereses. Piemēram, tie, šie te plašaziņas pārstāvji teica, ka šis priekšlikums varbūt būtu pārāk plašs un tādēļ mums būtu arī jārūpējas, lai šie sabiedriskas radioraidītāji, lai tie arī varētu darboties. Un es jau teicu, ka tas ir tiešām varbūt atsevišķajām dalību valstīm ir jānoskaidro, kā viņi darbosies konkurences apstākļos, jo šeit ir um, atšķirīga nostāja. Es domāju, ka mums ir jākoncentrējās uz šīm īpašajām uh, problēmām, kas attiecas tieši uz sabiedriskajiem raidītājiem. Paldies! Speaker will be Mr. Kreutzmann. Kreutzmann kungs. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte Ihnen recht herzlich skatījumā šeit ir divi jautājumi. Tātad mobilajiem uh, interneta dienestiem radiofrekvenču piegāde došana. Un mēs atbalstam komisijas mērķi, eh, ka šī 800 frekvenču josla līdz 2013. gadam, eh, izņēmuma gadījums līdz 2015. gadam tiek atvērta, lai jauni spēlē Engstroma kungs no zaļiem. Thank you. Paldies. Vispirms es gribu piekrist visiem iepriekšējiem runātājiem. Protams, mums ir jāharmonizē šis spektra izmantojums Eiropā, lai ražotāji var eh, veidot eh, šos, ražot ierādes 500 miljoniem cilvēku. Tas, protams, ir ļoti loģiski. Uh, Es gribu piekrist eh, arī tam, ka, ka mm, ja mēs nosakām noteikums par platjoslu, tad dalību valstīm pašām to vajadzētu uzticēt saskaņā ar subsidiaritātes principu. Principu Zviedrijā un Beļģijā noteikti apstākļi atšķirs. Un, ko, ir daudz lauku rajonu, uh, Tas ir Zviedrijā, bet Beļģijā pavisam savādāk. Tātad tam mēs visi piekrītam. Vēl es gribētu uzsvert, kā es to sapras, saprotu. Šī platjosla jau ir, jau tiek izmantota, un tas ir ļoti labi. Zviedrijā tas viss jau darbojas. Bet par joslu zem 800 megaherciem, kas būtu digitālā virzēmas televīzijas, gribētu pabrīdināt, e, ka nevajag to atņemt e, raidītājiem un atdot to mobilajiem operatoriem. Mums nevajag pārvērtēt tehnoloģisko ātrumu, un mēs nezinām, kas notiks. Bet vēl svarīgāk, Zviedrijā slēdza analogo sistēmu un pilnībā pārgāja uz digitālo televīziju. Daudzi patērētāji nopirkuši jaunus televizors. Un ja mēs pēc gada tagad viņiem visiem teiksim, ka jūsu jaunais televizors nedarbosies, vai arī jums vajag vēl kaut kādu jaunu kastīti pielikt klāt ar um, pulti, tad es domāju, ka visi būs ļoti dusmīgi. Uh, Tāpēc es eh, saku, ka mm, to nevajadzētu darīt. E, Telekom pakatē jau pirms gada tika e, noteikts atdot 800 MHz un mobilajiem. E, ārkārtīgi svarīgi ir tas, lai mēs tik bieži nemainītu savus lēmumus investīcijām gan uzņēmumiem, gan patērētājiem ir jāzina, ko, kur viņiem investēt. Uh,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 Very... Lūdzu, izsakieties īsi, ja es tiešām runāšu lakoniski, es piekrītu Šalde Mūzes kundzes un Engström kunga teiktajām par uh, publisko, publiskajām raidorganizācijām un vēl jautājums arī par uh, termiņiem pārējai uz digitālo televīziju apvienotā karalistē, piemēram, uh, ka ir jānodrošina šī uh, spektra pieejamība, bet ir jānosaka arī termiņi, un šeit ir jāparedz arī elastība un jāsniedz atbalsts tiem, kam 12 vai 18 mēneši ir pārāk īsts termiņš, un tad ir jāpadomā par grafika elastību. Varbūt komisijas pārstāvs vēlas kaut ko teikt. Donalkungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies uh, referentei par izcilo ziņojumu. Es gribētu ļoti īsi komentēt dažus punktus, uh, arī kas izskanēja pēdējā jautājumā. Šeit ir virkne tematu, kas uh, par ko tika runāts. Komisija vienmēr ir domājusi par to, kā aizsargāt televīzijas apraidi un kā attīstīt gan augstas uh, izšķirtspējas televīziju, gan arī uh, bezmaksas televīziju. Un uh, mēs arī nevaram tagad prognozēt, kādas tehnoloģijas tiks izmantotas pēc pieciem vai septiņiem gadiem, un tādēļ komisijas priekšlikumā šie jautājumi ir atstāti atvērti, un mums ir objektīvi jāizvērtē tas, kā uh, attīstās platjoslas tehnoloģijas un uh, apraides tehnoloģijas jau Tagad liela spektra daļa tiek izmantota bezvadu platjoslas internetam, un arī šīs nozars pārstāvjiem būs jāpierāda, ka viņi šo spektru tiešām efektīvi izmanto. Mm Tāpat mums ir jārunā par citu spektru izmantošanu, un jebkurš lēmums, kurš tiks pieņems tagad, ietekmēs uh, gan patērētāju, gan operatoru situāciju pēc pieciem, septiņiem gadiem. Tādēļ mums ir detalizēti jākonsultējas ar abām pusēm par to, kādas ilgtermiņa pārmaiņas varētu notikt Un, protams, arī Eiropas parlamentam būs iespēja izteikt savus priekšlikumus, tad, kad mūsu sagatavotie priekšlikumi būs gatavi. Tālāk par interferencēm jau ir ieviestas tehniskās uh, harmonizācijas noteikumi un ir mērķis uh, arī paredzēts uh, aizsargāt televīzijas frekvences un nodrošināt televīzijai pieju frekvenču spektram. Um, mēs arī pateicamies parlamentām par to, ka tas ir organizējis virkni uzklausīšanu un citu pasākumu. Un, ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat uh, ar mums sazināties un uzdot uh, jautājumus. Tagad konkrētais jautājums par 800 MHz frekvenču spektru un par termiņiem. Eiropas uh, Savienība ir paredzējusi 2013. gadu kā termiņu. Tas ir svarīgi iekšējā tirgus attīstībai un arī attiecībā runāt par solidaritāti ar uh, mūsu kaimiņu valsts valstīm, lai nodrošinātu sadarbību un novērstu interferences. Ir paredzēti arī izņēmumi līdz 2015. gadam tādās valstīs kā apvienotā karaliste, kur ir skaidri iemesli, kādēļ šīs frekvences nevar atbrīvot, piemēram, olimpiskās spēles un, un citi, ir Um, nepieciešams nodrošināt skaidru situācijas izpratni un arī atbilstošās investīcijas, lai varētu pārie, nodrošināt pārējais periodu. Un ierosinātajām mehānismam ir jāņem vērā visi šie apsvērumi. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Mums tagad tiešām ir ļoti saspringts uh, grafiks. Es tikai gribu teikt, ka mani iedrošina komijas teiktais. Mums nevajag iedomāties, ka viss tagad jau ir izlēmts, ka mums ir zināmas visas nākotnes tehnoloģijas un mums nevajadzētu radīt uh, šķēršļus turpmākai attīstībai. Es ieklausījos jūsu teiktajā, un es domāju, ka mēs kopīgiem spēkiem spēsim tikt galā ar šo svarīgo jautājumu. Es ceru, ka mums izdosies veiksmīgi un konstruktīvi sadarboties. Esmu arī gatava no jums saņemt turpmākus uh, grozījumu priekšlikumus. Tālāk. Nākošais darba kārtības punkts ir Mandersa kunga atzinums. Tā kā trūkst laika, tad es aicinu Manders kungu izteikties ļoti, ļoti īsi. Patiesībā, saka Manders kungs, es būtu gribējis pavadīt visu vakaru runājot par šo jautājumu, bet nu paldies Tātad pavisam ļoti īsi. E, šeit ir runa par e, piekrišanu vai atbalsta sniegšanu. E, atbildīgā komiteja ir Startautiskās tirzniecības komiteja. Es arī esmu šīs komitejas deputāts. Un uh, vienīgais, vienīgais, kas man satrauc, lai domstarpības nekavētu veiktu iekšējā tirgus darbību. Tas arī viss. Un es domāju, ka mēs varam, varēsim pāriet pie balsojuma. Švāba kungs. Paldies, eh, priekšsēdēs kundze, par cik es neko neteicu par radiofrekvenču spektru, tad tomēr es vēlējos izteikties par šo ziņojumu, eh, kolēģi Mandarsas ziņojumu Uh, un vēlēs izteikt manu atbalstu un arī manas politiskās grupas atbalstu un um, starptautiskās tirzniecības komiteja apspriedīsies, bet um, nekādā gadījumā tie nebūs slikti, slikti ietekmi uz iekšējo tirgu. Paldies! Thank you. This is, this is very fluent. No. Paldies, un tagad vārds komisijas pārstāvim Krisam Van Grīkenam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Arī es būšu pēc iespējas lakonisks. Vispirms vēlētos pateikties atzinam sagatavotājam Manders kungam par lielisko veikumu. Šeit ir dots ļoti pareizs kopsavilkums šim priekšlikumam, kura galvenais mērķis ir nodrošināt uh, tirdzniecības turpināšanos starp Eiropas Savienību un Andoru bez jebkādiem šķēršļiem un tai pašā laikā nodrošināt augstu muitas standārtu īstenošanu. Mēs ņemam vērā jūsu bažas par to, ka tam visam nevajadzētu negatīvi ietekmēt Uh, iekšējo tirgu. Šis uh, priekšlikums uh, pamatā attiecas uz brīvu preču apriti. Un runājot par iespējamu ietekmi uz iekšējo tirgu, es tikai gribētu jūs informēt par pagājušā gada decembra uh, iekšlietu padomes lēmumiem par uh, to, ka būtu jādomā par mikrovalstu, tā skaitā Andoras integrāciju iekšējā tirgū. Tas ir plašāks jautājums, tās, šis jautājums gluži neietilpst manā kompetencē, bet esmu pārliecināts, ka gan parlaments, gan jūsu komiteja uh, tiks informēti par uh, veikto, veiktās analīzes rezultātiem. Paldies, ak priekšstādātāji, tagad par grozījumu iesniegšanas termiņu. Tas ir 2. marts pulksten 12 dienā. Un es gribu jūs informēt, ka šeit tiek īstenota piekrišanas procedūra, tātad parlaments var vai nu piekrist vai nepiekrist šim priekšlikumam. Manders kungs. Uh, Eh, es gribēju paskaidrot, ka tikai pamatojumam var iesniegt grozījumus. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze, paldies par šo paskaidrojumu. Un, eh, jā, par iepriekšējo darba kārtības punktu es aizmirsu nosaukt grozījumu iesniegšanas termiņu, jo es biju ļoti aizrausies varbūt ar šo jautājumu. Un tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. mārts 2012. dienā. Un vēl es piemirsu, eh, Štīlers kundze uzdeva jautājumu pēc manām domām. Mums vajadzētu ievērot eh, termiņus, eh, proti 2013. gadu, paredzot varbūt dažus izņēmumus, ja nu absolūti nav iespējams šo termiņu īstenot. jo tomēr ir nepieciešama tāda noteiktība šajā jautājumā. Un tagad mēs pārējām pie eh, e-komercijas darba grupas eh, prezentāciju. Lielas paldies! Prezentācija acīm redzot ir izdalīta visiem klātesošiem, bet ja nav, tad uz ekrāna to varēs redzēt. Jūs varat arī paņemt uz mājām šo prezentāciju. Paldies par izrādīto interesi par šo tēmu. Mums ir maz laika, tāpēc es uzreiz ķeršos vērsim pie ragiem visi noteikti dzirdējuši par e-komerciju. Tas ir rīks, ar kuru mēs varam uzlabot Eiropas tirgus efektivitāti un noslēgt eh, vienoto tirgu. Mēs varam š, pārvērst īstenībā šo potenciālu un uzsākt rīcību. Un es nosaukšu dažas no jomām, kurās mums joprojām ir šķēršļi tirzniecībai un trūkst pamudinājumu uzņēmumiem, kā arī netiek nodrošināta godīga kon konkurence. Tra caurskatāmības trūkums ir viena no problēmām, kas ietekmē patērētāju neusticēšanos tirgumu attīstība un tirgus uh, konkurētspēja vēl nav pietiekama, tāpēc mums ir jāskatās, kāda ir mūsu mērķi. Tātad mēs gribam regulēju, regulējumu jomā uh, skaidrību, mums vajag pamudinājumu uh, un e-komercijas attīstību, vajadzīgs um, droš, droša pārobežu tirzniecība, e, vienotība PVN un grāmatvedības noteikumos. Mums arī vajadzīga augst, augsta līmeņa, jeb augsts kvalitātes savienojuma. Mums ir 500 miljonu e, patērētāju Eiropā, un viņiem ir jā, jāpiekļūst šiem pakalpojumiem. Mums jāskatās, kāda varētu būt tādas jaunas pieejas. E, Tas būtu tā kā ievads. Un tagad es pastāstīšu par to, kas ir šis projekts. Tas ir priekšlikums, kas varētu palīdzēt e, labot tās te problēmas zonas, kuras nu pat nosaucu. Un tāpēc es domāju, ka mēs šo projektu varam izmantot, lai palielinātu skaidrību, uh, Eh, patērētājiem, kas mm, uzsāk kaut kādas Eiropas um, pirkums veids internetā. Mēs varam noteikt tiesības un pienākums, un uh, lai būtu skaidrība, šīs transakcijas jāpakļauj vienam regulējumam. Šis trustmark saucamais, tas galvenokārt ir mērķēts uz to, lai informētu cilvēkus. Um, lai veidot uzticību e-komercijai. Vajadzētu vienotu regulējumu arī nodokļu jomā un attiecībā uz visiem jautājumiem, kas skar transakcijas. Kā es teicu, tās ir pasākums, ar kur mēs pamatā veidojam uzticamību. Uh, Asa labu, pat, labums ir gan patērētājiem, gan e, pārdevējiem. E, patērētāji, redzot trustmāk, viņi justos drošāki un viņi patiešām vairāk uzticētos e, šīm te transakcijām viņiem būtu visaptveroša informācija par produktu un par pārdevēju, maksājumi būtu droši, un cenas būtu konkurētspējīgas. Protams, ir arī iebildumi pret to, ko mēs eh, piedāvājam. Eh, patērētāji patiešām grib iepirkties internetā, bet eh, nevienmēr ir tāda apstākļa, lai viņi varētu to izdarīt droši. Un to bieži min kā vienu no problēmām. Tālāk pie, ķersimies pie labumiem e, visiem iesaistītajiem šajā te mm, projektā būtu vairāk pārdošanas, pārobežu pārdošanas, vienkāršāk e, mm, e, pārvaldību, lielāks tirgus potenciāls un lielāka caurskatāmība iebildumiem ir tas, ka pēdējā laikā atkal parādās uzticamības trūkums, cilvēki netic, ka ir politiskā griba ieviest šādus pasākumus. Un tomēr šķiet, eh, un šķiet, ka 27 dalība valsts nevarētu vienoties par šādu sistēmu un par šādām reformām. Par institūcijām runājot, arī tās gūtu labumu no šī projekta. Uh, iekšējā tirgus konsolidācija būtu viens uh, uzlabota spēja cīnīties pret piratizāciju un lielāka konkurētspēja Eiropas tirgū salīdzinot ar uh, lielākiem, spēcīgākiem tirgiem. Institūcijas, kuras šeit ir lielā mērā pārstāvētas, ir izteikušas iebildes un saka, ka vajadzētu iesa visu iesaistīto pušu gribu apvienot un iesaistīt viņas šajā darbā, citādi tas, šis projekts nedarbosies. Un mums ir jā, jāprogresē, mums ir jāpadara vienotais tirgus par īstenību e, e-komercijas joma un politiskā griba Eiropas Savienībā veidot digitālo tirgu. Eh, jūs redzat piemērus šeit, eh, ko es ar to domāju, mm, kas pierāda politisko grību. Tā ir iespēja, kas mums tagad ir radusies izveidot, eh, sagatavot, ja veidot stiprāku e-komerciju nākotnē. Tas var būt viens no rīkiem, lai mēs varētu veicināt ekonomisko atlapšanu un kas varētu izvest mūs no krīzes. Mēs nedrīkstam palaist garām iespējas eh, cīnīties pret eh, finansu krāpšanas gadījumiem un mums jāpiedāvā piekļūt tirgum 500 miljoniem iedzīvotāji. Darba, kārtī, eh, darba grupā ir priekšlikumi inovēt, vienkāršot, paziņot un garantēt. Mēs strādāsim, lai attīstītu trustmāk, ko es jau minēju. Mums ir nepieciešama stratēģija, kas eh, veidotu uzticēšanos un lielāku drošību Lūk, šādā garā es va, eh, varu pastāstīt par to, ko dara darba grupa. Šī prezentācija, protams, atspoguļo manas eh, personīgās idejas par šo tēmu, un tas ir izējas punkts Tas ir priekšlikums, taču es esmu pārliecināts, ka mani kolēģi, kas pārstāv komisiju un iesaistītās puses un ekspertus, kas ir uzaicināti darba grupā, viņiem būs pašiem kaut kas sakāms eh, un viņi varēs bagātināt diskusijas. Es eh, ļoti ceru, ka diskusijas notiks. Mm, mēs nedrīkstam izlaist no acīm to situāciju, kura e, noteikti tā vien prasās, lai mēs kaut ko sāktu darīt attīstības virzienā. Paldies par prezentāciju, un tagad es varētu dot e, deputātiem vārdu, un par laimi ir viens cilvēks, kas ir klāt no darba grupas, bet Vispirms es gribu norādīt, ka cik svarīgi šī darba grupa, par, eh, kas strādās pie e-komerciju, lai radītu potenciālu konkurētspējas eh, veicināšanai, arī Eiropas iekšējā tirgus veicināšanai. Mums ir jārada īsta iespēja cīnīties pret krīzi. E-komercija ir jāmodernizē at, atkarībā no 21. gadsimta prasību. De Kampas kungam vārds lūdzu. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero agradecer ao, ao Pablo Arias. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlētos pateikties Pablo Arias par viņa uzstāšanās kvalitāti. Uh, Viņš ļoti uh, dedzīgi virzīja šo svarīgo ideju uz priekšu. Es vēlētos arī izteikt dažus komentārus. Ir dažas jomas, par ko man tomēr ir zināmas šaubas, un varbūt šeit mums vajadzētu nodrošināt lielāku aizsardzību nākotnē. Pirmais komentārs ir saistīts ar iespējamiem konfliktiem vai strīdiem, kas varētu rasties, ja tiek izmantota viltota uzticības zīme. Varētu būt arī centieni ļaunprātīgi izmantot šo zīmolu Um, kas nevēlētos uzņemties saistības un izmaksas, uh, kas saistīts ar šīs zīmola izmantošanu. Par to mums būtu jādomā jau no paša sākuma. Otrām kārt tām mums ir jāizlēmi, vai patērētāji maksās šīs sistēmas administratīvās izmaksas vai darbības izdevumus. Šai sistēmai noteikti būs darbības izdevumi. Kas tos seks, tātad tieši vai netieši tie būs patērētāji galu galā. Ražotāji un um, mazumtirzniecības uzņēmumi, kas izmanto šīs platformas Mm, nonāks pie secinājuma, ka būs, eh, ka ir jāsēdz no kaut kā darbības izdevuma, un, protams, tie, kas par visu maksās, gal galā būs patērētāji. Un vēl trešais komentārs. Pablo Arijas runā par daudz disciplināru komandu. Viņš e, ierosina šai grupā iekļaut gan komitejas pārstāvis, gan ieinteresētās puses e, uzņēmējus, tā skaitā. Pēc manām domām e, tas, ka šīs priekšlikuma izstrādē jau no paša sākuma tiek iesaistītas ieinteresētās puses, varētu radīt zināmu risku, jo tad uh, šis zīmols tiktu izveidots uh, uzņēmēju interesēs, un varbūt tad šis redzējums nebūtu gluži tāds pats kā pilsoņiem, un šeit mēs pārstāvām pilsoņus. Un man ir zināmas bažas, vai šai grupā jau no paša sākuma vajadzētu iesaistīt uh, uzņēmējus. Varbūt mums vajadzētu sākotnēji veikt uh, pētījumus, Mm, uz, pasūtīt šādus pētījumus vairāk nekā vienai institūcijai, un pēc tam vajadzētu konsultēties ar eh, interesētajām pusēm, ar uzņēmējiem, lai nodrošinātu to, ka mēs pirmām kārtām domājam par pilsoņu interesēm šajā sākotnējā priekšlikumā. Uh, Mm, tie bija tādi pāris komentāri, bet kopumā mm, kolēģis ir tiešām lieliski strādājis, un es vēlētos viņu par to uzslavēt. Paldies! Un man vēl divi kolēģi ir lūguši vārdu Stīlērs kundze un uh, Švābkungs. Stīlērs kundze, paldies! Uh, priekšsēdētāji, paldies par lielisko uzstāšanos. Šeit ir tiešām viela pārdomām un lieliska iniciatīva Man ir viens jautājums. Mēs uh, apspriedām Eiropas līguma tiesības gan šai komitejā, gan ekonomikas komitejā. Un uh, tas mm, arī tieši skar e-komercijas jautājumus. Un, uh, ja mēs runājam par e-komerciju, tad ir arī svarīgi, uh, paturēt uh, prātā tās debatas, kas norit šobrīd parlamentā. Es vēlos jums pateikties, mēs runājam par spektru un digitālo darba kārtību, un e-komercija ir ļoti būtiska nodarbības veicināšanai Eiropas Savienībā, un šīs uh, debatas tiešām ir ļoti vērtīgas un lietarīgas. Paldies. Tagad Švāba kungam vārds. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, mēs būtībā diskutējam par Eiropas komisijas priekšlikumiem, bet tagad eh, tas nāk eh, no mūsu pasu vidus. Un es vēlējos šo priekšlikumu arī tuvāk apskatīt, kā arī Stīvers kundze tikko teica, kā, teiksim, ir jāskatās to pārējo priekšlikumu gaismā par iekšējā tirgus harmonizāciju piemēram, par PVN harmonizāciju. Uh, un es domāju, tas ir tiešām pozitīvs priekšlikums. Un komisijai uh, daudzi priekšlikumi tātad tiem tirkotājiem, kuri vēlās ar internetu palīdzību kaut ko pārdot, būtu jāizšķirās, vai būs kopējā juridiskā kontrola, vai arī nacionālā līmenī tas tiek, tas tiks risināts atsevišķi. Es domāju, šis priekšlikums ļoti interesants. Vienīgās grūtība, kuru es saskatu, ir Tātad tas, kas, lai tas būtu arī sabiedriski regulēts un maniem parlamentāliešiem es esmu ieteicis tomēr pieņemt nostāju šeit par šo kopējo Eiropas politiku. Un tas ir jautājums, kuru mums vajadzētu aplūkot, un līdz ar to šo pierosinājumu es arī atbalstu. Thank you, Mr. Schwab. Mr. Paldies, Švāb kungs. Vai jūs tagad vēlaties uh, mums informēt par grafiku noslēgumā? Jā, liels paldies visiem kolēģiem, kur uzstājās. Es domāju, ka viss, ko mēs dzirdējām, uh, būs ļoti noderīgs uh, mūsu darba grupai tās darbā. Šīs dienas uzstāšanās uh, galvenais mērķis bija rosināt pārdomas par šo jautājumu. Un uh, šo mērķi mēs arī esam sasnieguši tagad mēs varam virzīties uz priekšu, padziļinot debates. Mēs esam spēruši pirmo un ļoti liederīgo soli uz priekšu. Paldies! Okay. And... Uh, Līdz ar to mūsu sanāksme ir beigusies, un nākošā sanāksme notiks 16. mārta pēcpusdienā no pulksten trījiem. Paldies!